Dear colleagues, can we start the session? Godātie kolēģi, sāksim pēcpusdienas sesiju. Un jūs varat, eh, es gribu, lai jūs tas pārliecinātu par to, ka šo sesiju var vērot arī tīmeklī, tā kā smaidiet un izskatieties laipni. Un tagad es no visas sirds gribu sveikt visus kolēģus no dalību valstu parlamentiem Es arī gribētu pateikt, ka šodien uh, pie mums ir pārstāvēta arī Eiropas komisija un uh, arī Eiropa padome. Un pirmo reizi pēc jaunā tiesību aktu ietvara pieņemšanas es ar prieku sveicu šeit uh, arī komisāru Hāna kungu un arī pirmo reizi parlamentā un jūsu klātbūtnē uzstāsies arī Ivana Vendela. Viņa ir reģionālās attīstības sekretāra vietniece Polijā, un viņa pārstāvēs Eiropas uh, Savienības prezidentūra. Es esmu identificējusi arī trīs Nacionālo parlamentu kolēģis, kuri uh, uzstāsies uh, triju dalību valstu vārdā. Mums ir Ernsts Hinske kungs, ku, kurš runās uh, kā galvenais runātājs Laslo Habičs no Ungārijas Nacionālā parlamenta un arī Vetrovina kungs no Slovēnijas Nacionālā parlamenta. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai jums īsumā paskaidrotu, ka jūs uzklausīsiet vairākas runas Sākumā es teikšu ievadvārdus, pēc tam runās komisārs Johannes Hāns un tad Vendels kundze un tad uh, trīs Nacionālā parlamenta deputāti un tad mums sāksies diskusijas starp Eiropas parlamenta deputātiem un valstu parlamentu deputātiem. Lūdzu, aizpildiet uh, uh veidlapu. Uh, un piesakieties izteikties, lai mēs varētu sadalīt uzstāšanās laiku. Un to būtu vēlams izdarīt pēc iespējas ātrāk. Un kā reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāji, es arī gribētu teikt dažus vārdus par to, kāpēc šī sanāksme ir tik svarīga mums šodien un kāpēc ir svarīgi, kāpēc uh, komisārs un um, polijas ministre ir šeit klāt. Šis ir īpašs konteksts, kurā mēs tiekamies. Kā jūs jau zināt, Eiropā tiek daudz runāts par stabilitāti. Tā ir jāpievēršas izaugsmai Eiropā. Mums ir nepieciešama šī izaugsme, kas balstās uz tradicionāliem faktoriem, bet mums uh, vēl piedevām ir nepieciešams lielāks investīciju daudzums. Un katrā ziņā, lai finansētu investīcijas, tas ir viens no izauc, izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas Savienība un šajā uh, saistībā ir svarīgi runāt par budžetu un uh, jauno finanšu plānu no 2014. līdz 2020. gadam. Valstu finansējums arī ir svarīgs. Mums priekšā vēl ir divi gadi, kuru laikā ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, lai nākotnes budžets uh, dotu pietiekamu ieguldījumu dažādās politikās, lai piesaistītu privātā sektora naudu. Mums uh, jāinvestē Eiropas Savienības budžets, uh, lai virzītos uh, uz izaugsmi un lai šī izaugsme būtu ilgtspējīga, lai mēs varētu radīt darba vietas, kas būtu pastāvīgas. komisija ir nolēmusi pieņemt jauno politiku pakotni. Ir ļoti jauki, ka Hāna kunga izvirzītā jaunā pakotne arī ir apstiprināta. Mēs runāsim arī par uh, daudzgadu finanšu ietvaru, un šīs sarunas joprojām notiek. Notiek arī diskusijas par budžetu Eiropas parlamentā. Mēs varam tikai dot savu piekrišanu, bet politiskā ziņā pēdējo, pēdējo divu gadu laikā mēs esam skaļi izteikušies par nākamo budžetu. Mums ir tomēr jāpievēršas arī regulējumam kohēzijas politikā. Mēs to saucam par koplēmumu procedūru. Tas nozīmē, ka mums ir tādas pašas tiesības kā Eiropadomēji, un parlamenta loma šajā ziņā ir ļoti nopietna. Mēs šodien nesākam no nulles, jo mēs esam strādājuši kopā ar Hāna kungu un arī ar Regiju ģenerālu direktorātu. Mums ir bijušas daudzas sanāksmes, mēs esam panākuši vienprātību daudzos jautājumos un viens otru esam labāk izpratuši. Mēs eh, šodien varam tiešām teikt, ka līdz nākamā gada beigām mēs pabeigsim diskusijas par regulējumu. Padome un parlaments uh, sāk strādāt viena uh, turpmākiem jautājumiem. Mums ir brīnišķīga sadarbība ar Polijas uh, prezidentūru, un mēs sadarbojamies arī Dānijas un Kipras pārstāvjiem. Mēs veidojam ietvaru turpmākai sadarbībai un šeit, šajā spēlē varat uh, iestāties arī jūs. Jums rokā ir oranžā kartīte, un es ceru, ka jūs to lietpratīgi izmantosiet, lai process būtu gluds un nevainojums, un lai uzlabotu situāciju Eiropā. Nākamā gada laikā mēs uh, paļaujamies uz jūsu sadarbību un atbalstu, lai kohēzijas politika veicinātu izaugsmi un uzlabotu Eiropas uh, pilsoņu dzīvi un labklājību. Un tagad es gribētu lūgt Johannes Hāna kungam iepazīstināt mūs ar uh, jauno tiesību aktu priekšlikumu. Thank you, Professor Hübner. Paldies, profesors Kundze, godātie Eiropas parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputāti, godātie kolēģi. Kā jau jūs eh, dzirdējāt, eh, šo sanāksmi var vērot eh, internetā. Sveicu jūs visus šajā reģionālās attīstības komitejas sanāksmē. Man ir tiešām paties prieks šeit atrasties, un ir tīpaši tajā dienā, kad Eiropas komisija ir pieņēmusi vairākas regulas, uh, runājot par dažādiem fondiem. Un šodien es uh, jums uh, gri, jūs gribu iepazīstināt uh, ar jauniem tiesību aktiem kohēzijas politikas kontekstā. Kohēzijas politika ir domāta jums visiem, un tieši tāpēc es gribu pateikties uh, Regija komitejai un tīpaši Hūpneres kundzei par šo lielisko iespēju. Šodien mēs atvērām jaunu nodaļu kohēzijas politikā. Barozu kungs ir aicinājis pievērsties jaunai Eiropas Savienībai, jeb atjaunotai Eiropas Savienībai. Ir svarīgi īstenot modernu investīciju politiku Eiropā un Eiropas Savienībā. Mūsu pilsoņiem un ekonomikai un vidēji tas viss ir nepieciešams. Investīciju politika nav tikai uh, manu domu augļi. Varbūt es esmu tomēr pavadījis dažas bezmiega naktis šajā sakarā. Konsultāciju laikā mēs esam apkopojuši daudzas idejas, un Danuta jau minēja šīs sanāksmes, kuru laikā mēs formāli un neformāli tikāmies. Bet it īpaši šī komiteja un dalībvalstu parlamenta pārstāvji ir snieguši nenovērtējamu atbalstu, un tieši tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties jums visiem. Rezultāti liecina, ka mūsu pūles ir attaisnošās. Man tiešām ir prieks, ka šodien mēs varam teikt, ka misija ir pabeigta. Es to saku no visas sirds. Kā jau Danuta teica, mēs sākam paplašinātas sarunas, kas ilgs visu nākamo gadu. Bet ir svarīgi turpināt mūsu darbu, kuru mēs esam veikuši pēdējo 12 mēnešu laikā. Daudzi no jums atcerēsies, ka sākuma punkts bija ļoti grūts Kohēzijas politikas tēls ir um, mazliet arī cietis. Šodien 84 konverģences rajoni ir daudz ko paveikuši. Nākotnē mums būs 68 konverģences rajoni, jeb 34 miljoni Eiropas pilsoņu dzīvo labāk nekā iepriekš, un neviens to nevar apstrīdēt. Ar politikas orientāciju piektajā ziņojumā mēs pārliecinājām kritiķus, ka Eiropai ir nepieciešama kohēzijas politika, kas spēj īstenot Eiropa 2020 stratēģiju. Šīs kopīgās pūles ir novedusi pie tā, ka kohēzijas politika paliek ļoti nopietna stratēģija arī daudz gadu finanšu ietvara sakarā. 26 miljoni plus vēl ievērojamas naudas summas varēs dot attiecīgu ieguldījumu, bet, protams, ka Mums ir vēl daudz, kas paveicams, lai mēs varētu pilnīgi pieņemt un apstiprināt attiecīgas politikas. Danute jau minēja, ka mēs nesākam no nulles. Danute savā iepriekšējā amatā kā komisāre jau ir daudz ko paveikusi, lai konsolidētu politiku un iezīmētu izdevumus Lisabonas stratēģijai. Un tas viss ir darbojies. 2000 2008. gadā bija skaidri pateikts, ka mums ir jāiet tālāk, it īpaši šajos uh, ekonomisko un finanšu problēmu laikā. Kohēzijas politikai jābūt selektīvākai. Mums ir jākoncentrējas uz rezultātiem un nosacītības sistēmu un stimuliem. Daudzgadu finanšu schēmā ir noteikta manevrēšanas iespēja un tas, kā tiek iezīmēta nauda. Uh, tiek, ir skaidri noteikts, kas ir pieejams katram reģionam un arī reģioniem, kur ir uh, īpašas iezīmes. Runājot par dažādām reģionu kategorijām, mēs koncentrējamies uz nabadzīgajiem reģioniem. 71,5% no pieejamās naudas uh, mēs uh, atvēlām 120 miljonu cilvēku, kuriem tā visvairāk vajadzīga. Šiem cilvēkiem ir jāveido infrastruktūra un jāstiprina ekonomika. Šādas investīcija balstās uz to, ka divas trešdaļas no katras dalību valsts eksporta tiek ieguldīta vietējā tirgū. Viens uh, eiro, kas ir izmantots Eiropā, tas uh, dod 36 eiro centus citās dalību valstīs. Tāpēc jūs saprotat, ka simetriskā koncentrācija ir ļoti būtiska. Bet tagad es gribētu pār, pāriet pie tiesību aktu pakotnes. Es vienmēr esmu mēģinājis padarīt noteikumus vienkāršākus, tieši tāpēc mēs uh, gribam vienkāršot visu kohēzijas ietvaru. Rezultātā mēs ierosinām harmonizēt noteikumus par pārvaldību ne tikai starp dažādiem struktūru fondiem, bet arī runājot par lauksaimniecības un zivsaimniecības politikā. Mums ir nepieciešama visaptveroša regulējums, kur ir noteikti mehānismi pieciem finanšu instrumentiem - reģionālās attīstības fondiem, kohēzijas fondam, sociālam fondam. fondam lauksaimniecības fondām lauka attīstībai un Eiropas jūrniecības un zivsaimniecības fondām. Šis ir liels solis uz priekšu, lai nodrošinātu labāku koordināciju, un tas notiek pirmo reizi, kad mēs spējam aptvērt visus šos fondus vienā regulējumā. Runājot par simetrisko koncentrāciju Mēs gribam koncentrēties uz kopējiem instrumentiem, uz pāredzamību un atbilstību. Šeit jūs redzējāt daudzus piemērus, es negribu katru no tiem nosaukt. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, ir kļuvis skaidrs, ka visai kohēzijas politikai ir jāveicina izaugsma jaunu darba vietu radīšana. ir nepieciešama investīcija politika, lai uzlabotu kopējo situāciju un, un arī situāciju iekšējā tirgū. Visi reģioni, neskatoties uz to attīstības līmeni, tiem ir jākoncentrējas uz ilgtspējīgu un ietverošu izaugsmi. Es jums sniegšu piemēru. Jaunatnes nodarbinātība ir nepieņemama apmēram tikai 8 līdz 20 procenti. Šajā sakarā ir jāmin. Un, protams, mēs gribam turpināt arī Eiropas integrāciju un raidīt signālu pilsoņiem par to, cik svarīgi ir sadarboties ārpus robežām. Šodien es nevaru jums sniegt detalizētus skaitļus par katru reģionu. To mēs varēsim izdarīt tikai pēc budžeta sastādīšanas nākamam periodam. Tomēr es jums varu parādīt šo atbilstības simulāciju, izmantojot esošos skaitļus. Runājot par pārējas kategorijas ieviešanu, mums ir konsolidētāka un godīgāka sistēma kas tiek izmantota kādā reģionā. Kam tad ir domāta nauda? Mums ir jāsamazina atšķirības starp reģioniem. Tas ir teikts līgumā, bet mums ir jākoncentrējas arī uz to, kā to izdarīt. Kohīzijas politikā ir jābūt galvenai, lai īstenotu Eiropa 2020 mērķus. Mums ir nepieciešams jauns ietvars, kas koncentrēsies uz konkrētām prioritātei saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģiju. 2011. gadā simetriskās eh, koncentrācija ir koncentrācija jāpievēršas konkrētām lietām un konkrētām vajadzībām. Otrakārt, mēs esam arī vienojušies par konkrētām daļām sociālajā fondā. 25%, 20% un vēl 20% ir sadalījums uh, pa konkrētiem reģioniem. Mēs gribam koncentrēt resursus arī uz dažām uh, prioritātēm. Lai sasniegtu mērķus investīcijas izaugsmē un darba vietu radīšanā kā programmēšanas process tiek organizēts. Mēs eh, izskatām dokumentus nākotnes finansējumam, mēs iesakām kopējo strateģisko ietvaru, mēs eh, ņemam vērā dažādas vadlīnijas un norādes. Kā jau Danuta teica, mums ir nepieciešama integrēta programmēšana, tieši tāpēc mēs dodam iespēju dalību valstīm uh, sagatavot un īstenot daudz fondu programmas, izmantojot arī Eiropas Savienības fondus, runājot par kopējo strateģisko ietvaru dalību valstis var strādāt kopā pie darbības programmām, kuras tiks apspriestas ar komisiju. Es esmu vienmēr uzsvēris arī dažādus pārvaldības līmeņus, ir īpaši vietējo un reģionālo. Tieši tāpēc programmēšanas laikā ir jāizmanto arī dažādi partnerības principi un daudz līmeņu pārvaldība. Šeit ir tāda, tāds tematiskais saraksts. Te ir runāts par investīciju prioritātēm, ņemot vērā dažādus fondus. Piemēram, lai veicinātu MVU efektivitāti, tiek noteiktas investīciju prioritātes, kas veicina uzņēmēju darbību un izstrādā jaunus biznesa modeļus. Daži šie simetriskie mērķi ir svarīgi ekonomiskai izaugsmēji. Šī simetriskā koncentrācija ir saistīta arī ar fondiem koncentrējot pieejamos resursus uz galvenajām prioritātēm, nu ar to mums vien nepietiek. Programmēšanas cikla sākumā ir jānosaka skaidri un mērāmi mērķi katrai prioritātei, lai labāk pārvaldītu un izvērtētu progresu. Ziņojumi par mērķu sasniegšanu ir obligāti. Bez tam sniegums eh, ir atkarīgs no tā, vai tiek ievēroti visi nosacījumi. Daudzi no jums jau ir dzirdējuši par eh, nosacītību. Protams, ka mums ir jādomā arī par eh, investīciju efektivitāti noteikumos tiek iestrādāti dažādi nosacījumi saistībā ar jaunām programmām. Šo nosacījumu izpilde ir skaidri izklāstīta. Ir svarīgi nodrošināt pārredzamību šajā sakarā. Lai to ilustrētu, es gribētu minēt Nacionālās pētniecības un inovāciju stratēģijas ir nepieciešams īstenot arī mazo uzņēmēju darbības aktu, ir jāpievērst arī direktīvām par uh, energoefektivitāti, siltumnīca efekta gāzu samazinēšanu, vispārēju nacionālu transporta plānu, ir jākoncentrējas uz aktīvām mm, tirgus politikām un tam līdzīgi. Vēl daudz, kas ir darāms. Runājot par dažādām nosacītībām, tiesība akti nosaka skaidrus nosacījumus uh, izcelt programmas, kuras ir veiksmīgas. Tas nenozīmē, ka programmām ir jākonkurē vienai ar otru. Ir svarīgi, lai programmas īstenotu mērķus. 5% no piešķirtās naudas tiks saglabāta kā rezerve un tiks izmantota 2019. gadā programma pārskatīšanas periodā. Un šeit es gribētu lūgt uh, Eiropas parlamenta, ņemot vērā to, ka ka dalību valstu pārstāvji tam nevienmēr piekrīt. Ir protams, jāņem vērā gan kohēzijas politika un kopējā pārvaldība Eiropas Savienībā. Kohēzijas fondi tiek izmantoti, lai uzlabotu esošo situāciju. Mēs runājam par stratēģijām un projektiem, un vienmēr ir svarīgi attiecīgi izmantot naudu, ņemot vērā arī situāciju, kas pasliktinās. Un attiecīgi un proporcionāli ir jāīsteno pasākumi, lai ievērotu vienlīdzīgu attieksmi. Tiesību aktu datu pakotni, kas ir sagatavota, tagad ir nodota jūsu izskatīšanai. Un tagad es gribētu teikt dažus vārdus par fondiem un it īpaši tiem, par ko es esmu uh, atbildīgs. Uh, Eiropas reģionālās attīstības uh, fonds uh, ir domāts, lai īstenotu ilgspējīgu attīstību un arī 2020. 20. Uh, gada stratēģijas mērķus un teritoriālo kohēziju. Runājot par simetrisko koncentrāciju, šis fonds koncentrējas uz dažiem mērķiem, ņemot vērā in investīciju prioritātes. Runājot par izaugsmi, trīs mērķi ir svarīgi - IT un inovācija un arī veicināt MVU attīstību labi attīstītos reģionos 80% no fonda ir jāinvestē tri, trijos iepriekš minētajos mērķos un 20% ir jāpiešķir energoefektivitātei. Mazāk attīstītos rainos 50% un 6% attiecīgi jāatvēl. Kohēzijas fonds turpinās atbalstīt uh, dalību valstis. Galvenās investīciju jomas ir vide un transports. Kohēzijas fond, fonda sakarā mums ir arī jānoskaidro jaunie, jaunie, jaunās programmas un instrumenti. Teritoriālā sadarbība arī ir ārkārtīgi interesanta šai komitejai. Tieši tāpēc mēs esam uzklausījuši aicinājumus palielināt finansējums teritoriālai sadarbībai. Tieši tādēļ mūsu budžeta priekšlikums ir palielināt uh, piešķīrumus par 30%. Tas, uh, protams, var attiekties arī uz simetrisko koncentrāciju. Elastība ir jāpiemēro arī struktūrām, kas risina robežu jautājumus. Protams, jāpiemēro vienkāršošanas principi. Piemēram, mēs uh, ierosinām izmantot uh, vienus un tos pašus noteikumus, neskatoties uz to, kur notiek finansējums. Mēs izmantojam arī uh, precīzus instrumentus. Mums ir jāiesaista arī audita iestādes. Kā jau paredzēts regulā, šis instruments tiek atbalstīts Eiropas reģionā. Nepārtrauktības princips arī ir ļoti svarīgs. Ir ļoti svarīgi, lai šis koncepts tiktu iedzīvināts. Ir jāprecizē arī noteikumi, lai varētu izmantot šo EGTC. Dalībvalstīm ir nepieciešams seši mēneši, lai pārbaudītu šo EGTC Un tajā pašā laikā mēs esam ieviesuši arī elastības uh, aspektu. Tālāk runājot par vienkāršošanu, daudzi no jums ir uzdevuši jautājumu, vai fondu noteikumus var vienkāršot. Mēs esam ierosinājuši vienkāršošanas pasākumus jaunajā budžetā un it īpaši jaunajā pakotnē. Es gribu uzsvērt arī atbilstības noteikumu harmonizāciju. Ir ieteikts izmantot vienkāršotas izmaksas. Mēs arī gribam iz, izmantot tā saucamo igadējo rolling closure. Līdz ar to mēs samazinātu um, administrācijas slogu. Mēs iesakām izmantot informācijas tehnoloģiju fondu pārvaldībā, lai varētu īstenot kohēzijas politiku. Tālāk Eiropas solidaritātes fonds. Lai noslēgtu pakotni, es gribētu runāt arī par solidaritātes fonda uh, komunikāciju. Vairākās dalībvalstīs mēs atteicāmies no uh, idejas atjaunināt šo 2005. gada priekšlikumu un nācām klajā ar jaunu priekšlikumu, kas atspūguļo pašreizējos apstākļus. Mēs ieteicām ierobežot šo solidaritātes fondu uz dabas eh, katastrofām, bet mēs gribējām iekļaut arī dažādas eh, industriālās katastrofas, ko izraisa dabas katastrofas. Te mēs varētu runāt arī par sausumu kā dabas katastrofu. Bet, protams, ir nepieciešami attiecīgi kritēriji un jāņem vērā arī katras valsts IKP. Šie noteiktie kritēriji ir noteikti jāievērā. Bez tam mēs pātrināsim uh, maksājumus, ieviešot uh, avansa maksājumu. Mēs vienkāršosim arī administratīvo pārvaldību. Dalībvalstīm ir jāpadomā par nosacītības ieviešu, ieviešanu. Tas nozīmē, ka maksājums varētu modelēt uh, saistībā ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktu ieviešanu par mm, dabas katastrofu novēršanu. Eiropas Savienības fondus var izmantot uh, dabas katastrofu seku likvidēšanā. Ieviešot šo pielāgošanu, var sasniegt dažādus uzlabojumus. Un noslēgumā es jums sniegšu kohēzijas politikas pār, pārskatu. Un tagad Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem dažādos līmeņos ir jāiesaistās sarunās turpmākajos nākot, turpmākajos mēnešos. Es labprāt ar jums apvā, apmainīšos viedokļiem un es jums esmu vienmēr pieejams. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tālāk es gribētu lūgt uh, uzstāties uh, polijas prezidentūras uh, pārstāvi Ivānu Bendeles kundzi runāt. Cienījamā priekšēdētājas kundze. Szanowni Państwo, wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na dzisiejszy dzień, dzień oficjalny. Cienījamās dāmas un kungi, mēs visi esam ar interesi gaidījušo dienu. Uh, par jaunu uh, politisko likumdošanas pakotni reģionālajai politikai. Nākamie gadi un uh, šī interese tika pamodināta ar to, ka reģionālā politika ir viena no svarīgākajām politikām. Komisijas paziņojums par Eiropas Savienības budžetu pēc 2013. gada jau redzīja noteiktu signālus uh, par to, kā būs šī pakotne. Turklāt mēs vēl arī apzināmies, ka nav laika daudz, un tādēļ es gribētu šeit uzsvērt, ka tā ir mūsu kopējā vēlme, kopējais mērķis kohēzijas politiku jau 1. janvāra 2014. gadā piepildīt ar dzīvību. Polijas prezidentūrē tas prasa uzņemt tādu lielu tempu padomas darbībā. Es no mūsu puses to gribētu arī uh, tā uzsvērt. No visiem līdzdalīgiem partneriem tas prasa atvērtību un gatavību sadarbībai. Polijas padomus prezidentūras vārdā es vēlētos uh, pateikties komisaram Hāna kungam par to, ka viņš stādīja priekšā kohēzijas politikas jaunos projektus. Mēs arī apzināmies, eh, kādu lielu likumdošanas ehm, darbu komisija ir izdarījusi. Jau četrus gadus mēs esam uh, ļoti aktīvi diskusiju liecinieki par to, kā attīstās kohēzijas politika. Mēs zinām, cik dinamiskas un daudzveidīgas ir šīs eh, debates un cik dažādi ir eh, dalībvalstu koncepti un nostājas. Šo uzdevumu vēl ļoti um, sagru, uh, apgrūtināja ekonomiskā krīze, kuras sekas mēs jūtam vēl tagad. Komisijas priekšlikumi ir ļoti labs izējas punkts, pamats uh, sarunu vešanas procesam. Mēs ceram, ka tās būs īsas sarunas un ka tad tās novadīs pie kompromisa, ar kuru būs apmierināti visi. Priekšlikumi šķiet ir samērā harmoniski un vissvarīgākie jautājumi, kas ir parādījušies līdzinājās debatēs, tur ir iekļauti. Kas mūs īpaši iepriecina un ko vajadzētu uzsvērt, ir kopīgā vīzija kohēzijas politikā. Tā ir moderna politika, mūsdienu politika, kas atbilst uh, attīstības prasībām un arī aktīvākas, eh, cilvēkiem tuvākas eh, politikas prasībām. Kohēzijas politika ir eh, svarīgs instruments, lai īstenotu Eiropas stratēģiju 2020. Un tādā veidā to izklāstīja arī komisija. Kas mūs arī iepriecina, tas ir fakts, ka dalību valstu uh, teiktais tika uzklausīts. Tika pastiprināts integrētā attīstības pieeja un labāka bižu politika orientēta uz rezultātiem. Īpaši vērtīgi ir tas, eh, kā tiek pastiprināta strateģiskā programmācija. Eiropas Savienības politikas eh, tiek saistīts ar finansēšanas instrumentiem. Ilgspējīga teritorija attīstība var tikt nodrošināta tikai tad, ja tiks eh, īstenoti sektoru pasākumi un eh, tie tiks apvienoti par vienu kopīgu stratēģiju. Līdz ar to papildinoši pasākumi tiks eh, sasaistīti un pretrunīgie pasākumi vai tādi, kas pārklājas, tie tiks likvidēti. Politikas ir vērsta uz rezultātiem. To nodrošinās attiecīgi nosacījumi un tēmu koordinācija. Turklāt arī ir svarīgi, ka dalību valstīm būtu apziņa, ka e, šie noteikumi nosacījumi nav domāti kā sankcijas, bet e, tā ir domāta kā pozitīva e, atbalsta sistēma, lai paaugstinātu efektivitāti un Eiropas kohēzijas līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Svarīgi ir tas, ka elastība plānošanā ir attiecīgo dalību valstu ziņā. Mēs esam pārliecināti, ka komisijas priešlikumi arī atbilst šīm gaidām un prasībām. Gribētu teikt paties arī komisija, ka tā piedāvā daudz interesants risinājumus, kas ir uh, saskaņoti arī ar to, ka gan teritorija dimensija, gan arī pilsēta dimensija ir ļoti daudz ņemta vērā. Tā ir integrēta pieeja. Pirmā neformālā pieredzes apmaiņa un diskusija apmaiņa darību valstīs jau ir notikusi, un uh, tas bija uh, kā reakcijas komisijas paziņojumi jūnijā, un uh, tur būs arī vēl turpmākas debatas arī padomē. No nu, mūsu ličinējām uh, tādām izpētes sarunām mēs varam secināt, ka šādi priekšlikumi izraisīs visvairāk diskusiju. Uh, Te būs jaunie instrumenti uh, par iespēju izmantošanu tā saucamajiem, it īpaši tā saucamajiem pārēju reģioniem. Minimālu līdzekļu atsaiste atsevišķiem pasākumiem, kā piemēram linkfacing un uh, makro uh, noteikumi un finanšu vadība. Izvirzās arī jautājums, kādā veidā Polijas prezidentūra grasās eh, veidot eh, sarunas. Saskaņā tradīciju tas notiks eh, darba grupu līmenī, padomē par struktūru līdzakļiem. 12. un 13. oktobrī ir plānots darba grupā uh, konsultācijās prezentēt eh, pakotni, ko veiks eh, komisārs Hāns 11. oktobrī. Tātad sākotnējās sarunas, kad tās būs pabeigtas, un pēc tam, kad Eiropas komisija būs izplatījusi dalību valstīm savus priekšlikumus, Polijas prezidentūra tieši ķersies klāt pie sarunām, jo mēs varam rēķināties ar to, ka dalību valstīm būs jau efektīva analīze, un izstrādāti sarunu pozīcijas. Mums ir nodoms jau 2. Eh, februāra pusē uzsākt sarunas, lai pātrinātu šo procesu. Esmu ieplānojuši semināru, kurā piedalīsies arī Eiropas komisija 14. oktobrī par tematu strateģiskā plānošana, ņemot vērā to, ka būs Ziemassvētku brīvdienas eh, laiks, eh, būs ļoti maz, paliks tikai divi mēneši. Esam plānojuši intensīvu sarunu raundu, 11 tikšanās ir paredzētas, kas būs eh, veltītas strateģiskajai plānošanai. Nosacījuma kondicionāla teritoriāla attīstība un citi jautājumi un problēmas teritorijas sadarbībā, mm, tie, tas būs tas jautājuma lokus. Mūsu mērķis būs noslēgt sarunas tā, lai Dānijas un Kipras prezidentūra varētu pievērst uzmanību citiem jautājumiem. Esam plānojuši Polijas padomas prezidentūras ziņojumā norādīt uz svarīgākiem strateģiskiem jautājumiem, kas uh, tiks uzdoti attiecīgiem ministriem, uh, formālā padomas tikšanās eh, laikā 16. decembrī. Mēs ceram, ka lēmumu pieņemšanas eh, eh, puses šim procesam piešķirs attiecīgu dinamisku attīstību. Esam tādā cerīgā noskaņā, ka šīs daudzās tikšanās un sarunas, kas ir plānotas, dos rezultātus, arī Eiros parlaments ir ļoti svarīgs partneris Polijas prezidentūrā, tādēļ mēs uzmanīgi klausāmies, ko saka Eiros parlaments. Esam plānojuši arī regulāri tikties ar uh, referentiem un ielūgt jūs arī uz mūsu semināriem, lai atbalstītu sarunu procesu. Esam pārliecināti, ka nemitīgā pieredzes apmaiņa un uh, regulas pieņemšana parlamentā to procesu vēl pārtinās. Sirsnieks, paldies! Um, like Mr... Un tagad es aizvienu Ernst Hensken kungu no Bundestāka. Lūdzu, jums vārds. Cienījamais Hāna kungs, cienījamie kolēģi, Eiropas reģionālā politika šodien saskars ar būtisku dienu. Runa ir par pamatu likšanu 2014. līdz 2020. gadam. Un jau pašā sākumā vēlos pateikt to, ka pagājušajos gados Eiropas Savienība ir pieaugusi par 27 dalību valstu savienību ir pieaudzis ne tikai dalību valstu skaits, bet arī Eiropas auga. Tāpat tās arī pielīdzinās dzīves apstākļu un noteikumi. Tas attiecas arī uz struktūrāli vājākiem reģioniem. Ļoti īsi vēlos par to runāt, jo kā reģionāls politiķis es ļoti labi zinu to, kā dažādās valstīs ir notikušas izmaiņas īpaši pagājušajos gadu desmitos. Piemēram, pie mums Vācijā pirms 50 gadiem reģioni Bavārijā pie Čehijas robežas vai arī reģiona netālu pie Francijas robežas bija reģiona ar lielu nabadzību, kur darb, bezdarbs sasniedza pāri 40%, un tas viss ir mainījies tikai uz labāko. Cienījamie kolēģi, jums noteikti šīs savās valstīs ir reģioni un teritorijas, kuri no nabadzīgiem reģioniem ir izauguši un attīstījušies par reģioniem, kur dzīves kvalitāte ir pieaugusi, kļuvis labāka. Un tas, ka ir izdevies šie šādi panākumi, ir ļoti liels pluss reģioniem, Tāpat tās arī liels pluss Eiropai. Lai cik daudz būtu kritiski par Eiropas Savienību, mēs nevaram noliegt to, ka lieli reģioni ir guvuši labumu no Eiropas Savienības un ka kohēzijas fonds ir pārvērtis daudzus attāls reģionus par plaukstošiem. Cienījamie kolēģi. 2007. līdz 2013. gada atbalsta periodā Eiropas Savienības reģioni ir turpinājušiet soļus uz priekšu. 355 miljārdi eiro, kas tika iztērēti kohēzijas politikai, bija un ir ļoti laba investīcija ekonomiskajiem sociālajai un teritoriālajai kohēzijai Eiropā, kā arī nodrošinot nodarbinātību un izaugsmi. Šeit jāpiemina arī tas, ka Vācija bija viena no galvenajām neto maksātājām un piektā lielākā līdzekļu saņēmēja, un to es īpaši vēlos uzsvērt. Un kādi ir šīs politikas mērķi? Manuprāt, tie ir trīs. Pirmkārt, reģiona konvergence, kuri nesasniedz 27% no Eiropas Savienības IKP. Šos reģionus ir jātīsta un jāveicina. Tādēļ tieši šeit atbalsts ir visbūtiskākais. Otkārt, Reģioni, kuri atbild šiem kritērijiem līdz 2006. gadam, ir eh, degresīva izstāšanās fāze. Pārējos reģionus var finansiāli atbalstīt mazāk, valstoties uz mērķi, ka tiek uh, saņemta līdzekļi no Eiropas sociālā fonda un reģionālā attīstības fonda, lai veicinātu nodarbinātību un konkurētspējību. Šis atbalsts mums Vācijā ir īpaši būtisks, lai nodrošinātu disbalansa izlīdzināšanu starp bagātākiem un nabadzīgākiem reģioniem. Un treškārt, teritoriālā sadarbība kopā ar pārobežu sadarbība saistībā ar Eiropas reģionālo fondu ir jāattīsta. Šit vēlos norādīt arī uz to, ka kohēzijas politikas arhitektūra mūsuprāt ir sevi pierādījusi. Tādēļ, manuprāt, ir pareizi, ka jaunā atbalsta struktūra orientētos pēc iepriekšējās. Mani Vācijas kolēģi gan reģionālajā, gan federālajā līmenī atbalsta šo viedokli, un šodien mēs esam pilnīgā pārstāvēti. Ir divi pārstāvi no Vācijas Bundestāka, Foss kundze un es, un divi vadošie reģionālie politiķi, pavalstu ministri vai sekretāri, kā piemēram doktors Marko un doktors Šnaiders. Tā kā mēs sagaidām jauno komisijas priekšlikumu 12. oktobrī, tad uh, vēlos izteikties arī par līdz šim zināmiem komisijas plāniem un ceru, ka šī konference arī tiks ņemta vērā. Šodien jau mēs daļēji to dzirdējām. Un neesmu īsti pārliecināts, vai tas ir pamats tam, ar ko saskarsimies vēl 12. oktobrī. Līdzekļi tiks piešķirt 376 miljārdu apmērā, 40 miljārdi ir paredzēti struktūra fondam Connecting Europe, un tādēļ paliks kohēzijas fondam 336 miljārdu eiro. Un, cienījamie kolēģi, tas ir daudz mazāk nekā pašreizējā sāsākuma atbalsta periodā, proti 19 miljārdu eiro vai 19% mazāk. Kā reģionālo interešu aizstāvis es būtu vēlējies daudz vairāk līdzekļu, taču mūsu politiķi grib šos izdevumus samazināt uz 1% no IKP. 231 miljards eiro ir paredzēts konverģences mērķiem, un tas ir apmēram 70% no līdzekļiem, un tas ir atbalstāms. Kohēzijas fondam ir, kohēzijas fonds ir jāpiepilda ar apmēram 69 miljārdiem eiro. Tas tiks nodrošināts jaunajām dalībvalstīm, izņemot Kipru un Portugāli arī to mēs atbalstam. Taču mums ir nepieciešams šī pārējais posms noslēdzošā fāze. Ir nepieciešams pārējais posma atbalsts, kas atbilsta divām trešdaļām no līdz šim piešķirtajiem līdzekļiem. Visi reģioni, kas pašlaik tiek atbalstīti konverģents mērķa ietvaros, uh, un kuros IKP pārsniedz 25% no vidējo 27 dalību valstu IKP, ir jāiesaist šajos projektos, ir jāizveido jauna kategorija pārejas posma reģioniem, Un šeit eh, labums jāgūst reģioniem, kuru iesaimnieko 25 līdz 90% no IKP. Cienījumās dāmas un kungi, es jau atbalstīju un slavēju iepriekšējo atbalstu arhitektūru, un nav nepieciešams jauna starp kategoriju reģioniem, kuriem ir IKP starp 25 un 90 procentiem kuri netika atbalstīti tekošo atbalsta programmas laikā. Ikvienam atbalstam jābūt ar noteiktu termiņu, un tam jāsamazinās pakāpeniski reģioniem, kur ir īpašas problēmas. Tām ir jāpies, tiem ir jāpiešķir attiecīgi atbalsta resursi, attīstībā. Tādēļ esmu ļoti kritisks, ka tiek izveidots jauns līmenis un tiek tam paredzēta apmēram 10% no paredzētiem līdzekļiem. Manuprāt, šos līdzekļus var pārdalīt daudz labāk citās jomās. Visi pārējie reģioni, konkurētspējas reģioni arī jaunajā periodā paliks pie atbalsta periodiem ar mērķi nodarbinātības veicināšanu un attīstību. Un šeit paredzēti 53 miljārdi eiro. Teritoriālas sadarbības mērķim tiek paredzēti 12 miljārdi eiro, eiro un attālo reģionu attīstībai un atbalstam tiek paredzēti vēl miljārds eiro. Vēlos pieminēt piemēru no atbalstu prakses. Mēs līdz šim uzskatījām, ka atbalstam nevajadzētu būt lielākam par 20%. Reģioni vienmēr atrodas konkurencē, un tā tam jānotiek. Taču, manuprāt, šī 20% norma ir spējīga uzlaboties. Arī attiecībos 15% varētu tikt panākts balans starp šiem netik attīstītajiem reģioniem. Un ja tas tā nenotiek, tad rūpniecība pāriet no vienas vietas uz otru. Un tas nevarētu būt patstāvīgs attīstības mērķis. Komisārs Hāns jau iepriekš norādījusi to, ka viņa prāt vajadzētu izveidot kohēzijas politiku nākotnē. Es īpaši atbalstu komisijas nodomu saskaņot kohēzijas politiku ar 2020. gada Eiropas stratēģiju un tādējādi atbalstīt inteliģentu, ilgspējīgu un integratīvu izaugsmi. Šis uzdevums ir paredzēts ne tikai mazāk attīstītiem, bet arī spēcīgākiem Eiropas reģioniem. Tādēļ es tāpat kā komisija atbalstu viedokli, ka kohēzijas politika, politikā pēc 2013. gada ir jāturpina visos Eiropas reģionos. Šeit uh, ir jānosaka prioritātes investīcijām, uh, kas iekļauj visus Eiropas Sanības fondus, kā Eiropas sociālo fondu, kohēzijas fondu, lauksaimniecības fondu, lauka attīstības un sveisaimniecības fondu, kā jau to iepriekš Hānkungs pieminēja. Ikvienai dalībvalstī saskaņā ar šo ir jāizveido stratēģija ar komisiju, un tas viss ir jānosaka arī partnerības līgumā un katru gadu ir jāpārbauda pieņemtā vienošanās. Šai attīstības stratēģijai ir jābūt noteiktai konkrētā stratēģijā un programmā. Nekas, cienījamās dāmas un kungi, nebūtu ļaunāk, ja Eiropas Sanības līdzekļi tiktu izdoti kļūdaini vai vienkārši iztērēt bezjēdzīgi. Tādēļ mēs atbalstam uh, šos mehānismus, lai tie notiktu saskaņā visiem kritērijiem, lai pilsoņs būtu pārliecināts par to, ka viņa līdzekļi tiek kontrolētā veidā izdot paredzētiem mērķiem. Tas ir nepieciešams, lai Eiropa to pieņemtu un lai tiktu akceptēta kohēzijas politika. Cienījumās dāmas un kungi, Vācijas Federatīvā republika ir sadalīta 16 federatīvās valstīs. Un šeit ir attiecīgi jāņem šo pavalstu loma vērā. Un tas nevienmēr nav viegli. Taču, piemēram, mūsu valsts konstitūcija to pieļauj. Runājot par kohēzijas politikas dažādajām jautājumu lokam, ir jāatbalsta tādas tēmas, kas ir saistītas ar 2000 uz 20. gada stratēģijas mērķiem. Tādas tēmas kā energoefektivitāte un atjaunījumi energoresursi, kur paredzētu vismaz vienu piekdaļu investīciju, tāpat kā konkurētspēja MVU, tas viss ir paredzēts. Un to visu arī ņem vērā, kā to jau teica komisāra kungs. Konverģences reģioni, manuprāt, var izvēlēties tādas atbalstējums arī kā administrācijas izveide. Taču, manuprāt, ir jānodrošina tas, ka arī turpmāk tiek atbalstīts dažādas integrētas, ilgspējīgas stratēģijas, kas vienlaikus nodrošina to, lai dzīves apstākļi tik izlīdzināts starp reģioniem. Infrastruktūras atbalsta trūkums, to es nevaru saprast, kāpēc tas tiek likvidēts. Šeit ir eh, zināma laba pieredze Vācijā, un es pieņemu, ka komisāra kungs jūs pārdomājat šos aspektus. Runāt par Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Šeit tiek noteikti minimālā līdzdalība darba tirgū 25% konkurētspējai, tāpat arī attiecīgi līdzekļi nodarbinātībai lai uzlabotu devumu tautas kontrolē. Šeit nav paredzēts no sākuma izmaksāt 5%, lai šie līdzekļi palika tādā kā rezervē. Un kurš tad laicīgi saņems mērķi, sasniegs mērķus, saņems arī attiecīgu atalgojumu. Šis stimuls principā ir pareizs, taču tam nevajadzētu novest pie tā, ka tiek nodrošinās tikai drošas programmas, ar kurām katrā gadījumā var saņemt, sasniegt šo 5% prēmiju. Konkurētspēja ir nepieciešama arī inovatīvas un arī riskantas pieejas. Un šādu pieeju pielietošana nedrīkst palikt at, neatalgota. Vēl atbalstu arī turpmākos elementus, kas paredzēts attīstības posmam pēc 2014. gada. Taču dažviet es domāju, ka šos plānus vēl var uzlabot, un tas nav, tā nav tikai mana vēlme, to pārsvarā atbalsta arī visām manām valstī. Cienījamie kolēģi, es ar nepacietību gaidu to, kā jūs, kolēģi, novērtēsiet Eiropas komisijas regulējumu? Galvenie ietvaru noteikumi ir veiksmīgi, taču mēs visi zinām, ka galvenais ir detaļās, un mēs visi vēlamies, lai turpmākajam posmam tiktu panākt tādi uzlabojumi, kas tādā veidā uzlabotu dzīves apstākļus reģionos, lai pārvarētu uh, dažādās plaisas. Tagad mums ir doti seši mēneši dalībvalstīm pārbaudīt priekšlikumus. Izmantosim šo laiku. Liels paldies par uzmanību! Uh, thank you uh, very much. Uh, Liels paldies! Ernsts Hinsken vada ekonomikas un tehnoloģijas komiteju Bundestagā. Tagad es dodu Laslo Habits kas darbojas Ungārijas Nacionālajā asamblējā. Lūdzu. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt Jā, paldies. Paldies priekšsēdētājas kundze. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Par Ungāriju runājot, jāsaka, ka kohēzijas politika starp speciālajiem politikām Eiropas Savienībā ir īpaši nozīmīga loma. Ne jau tikai tādēļ, ka mēs saņemam lielu daļu no atbalsta līdzakļiem bet uh, mēs domājam arī, kā labāk piedalīties attīstībā un Eiropas izaugsmē. Kā uh, mērs es uh, redzu, kā šie viedzekļi rada darba vietas un kā tās virz uz priekšu valsts attīstību. Ungārijā ir 2% no teritorijas Eiropas Savienībā un 2,2% no iedzīvotājiem. Mēs saņemam 7,2 līdzekļus no 7,2 uh, Mm, procentus no atbalsta līdzekļiem. Šo atbalsta līdzekļu pamatnoteikums, ka tie nestāja valsts izdevumus, bet eh, tie papildina valsts izmaksas, lai varētu mobilizēt arī valsts līdzekļus. Egers pilsētas eh, mērs un eh, Ungārijas parlamenta deputāts varu pastāstīt, ka kopš 2007. gada mums ir bijuši 300 projekti 38 miljārdu forintu vērtībā. Daži piemēri, piemēram, Egers rūpniecības parks, augstskolas būve un uh, lietas ūdens uh, vākšanas sistēma. Mūsu mērķis Ungārijā ir tāds, ka mēs uh, turpinām veicināt kohēzijas politiku, jo tā ir garantija labākai izaugsmē, un tas mums Eiropā ir vajadzīgs. Nākamajā atbalsta periodā mēs eh, vēlamies tādu ļoti spēcīgu kohēzijas politiku, kas varētu sniegt atbildes uz izaicinājumiem un lai mēs varētu labāk sasniegt stratēģijas 2020 mērķus. Šeit runa ir par to, kā globālā konkurence varētu panākt savus mērķus un eh, padarīt Eiropu konkurētspējīgu tas ir mūsu mērķis sasaistīt reģionālo attīstību ar stratēģiju. Ungārijā tiek pamatots, ka kohēzijas princips e, vai joprojām turpin būt kā ļoti būtisks princips. To nevajadzētu aizstāt ar stratēģiju 2020. Kohēzija nodrošina globālo konkurences spēju. Ir arī vienprātība dalībvalstu starpā par to, ka kohēzijas politika ir svarīgs elements Eiropas Savienībā. Tas eh, sniedz pozitīvas tendences eh, par jauno finanšu periodu, eh, bet diskusijas par aug, augšas robežām tās turpināsies. Un uh, vajadzētu darīt visu, lai samazinātu vēl papildus slogu uz pašiem nabadzīgākajiem reģioniem. Arī turpmāk būs ļoti svarīgi, lai, kā Eiropas Savienības līdzfinansējumi nevajadzētu būt zemākam kā līdz šim. Eiropas komisijas priekšlikums no 29. jūnija parāda, ka atbalsta līdzekļi reģioniem paliks iepriekšējā līmenī, bet visnabadzīgākajiem situācija nav īpaši izdevīga. Mēs vai projām domājam, ka teritorija kohēzijas mērķis ir sasniedzams ar jau eksistējušiem finanšu līdzekļiem. Jaunie reģioni Eh, parāda, kādas ir darbības iespējas arī veciem dalību valstīm. Eh, mēs domājam, ka vajadzētu pievērst uzmanību visnabadzīgākajiem reģioniem, jo Eiropas Savienībā tikai tādā veidā varēs stiprināt savu konkurences spēju, eh, ja tā būs stipra no iekšpuses. Ir jāatbalsta struktūru pārmaiņas Komisijas paziņojumā bija vairāk priekšlikumi, kas ierobežo dalību valstu rīcības iespējas. Šeit Ungārija uzskata, ka ir jābūt elastīgumam. Dalībvalstīm ir jābūt uh, brīvai rīcības spējai uh, piešķiros līdzekļus izmantot pašām. Piemērs PVN ko nevar norakstīt, tur noteikti vajadzētu būt. Iespējams, to izdarīt zēdu šim priekšlikumam būs tāds tālajošs sekas, piemēram, kas attiecas uz uh, komunālo projektu izdenošanu. Prioritāšu saistošais raksturs un saraksts un uh, norēķinu noteikumi. Tas ir jānoregulē stingri un eh, tas noregulēts stingri, un tas eh, ierobežot arī valstu elastīgumu, bet tā mums ir svarīga, jo tad mēs varētu labāk eh, darboties. Kas attiecas uz Eiropas 2020 stratēģijas mērķiem, reģioniem noteikti būs būtiska loma, bet viss atkarīgs no reģionu iespējām un kapacitātes. vajadzētu īpaši atbalstīt pasākums, kas veicina nodarbinātību, kā arī sabiedrības kohēziju un vajadzētu cīnīties pret nabadzību. Attīstītākajos reģionos arī turpmāk ir eh, jāveicina pētījuma, pētījuma attīstība, ražošanas nozares, kas rada lielu pievienoto vērtību. ir jāiesteno arī globālie politiskie mērķi, bet es domāju, ka naudas izlietošana prasa tādu integrētu strateģisku plānojumu, lai varētu ņemt vērā arī lokālās intereses un vajadzības. Šāda integrēta investīcija stratēģija varētu panākt uh, Uh, sadarbību koordinācijas starp atsevišķiem fondiem, kā mēs es iesaku, lai teritoriālās kohēzijas īstenošanā vienmēr tiktu ņemta vērā vietējā situācija. Teritoriālā darbības programma 2020 jau ir iekļāvusi šos mērķus. Ungārijas padomjas prezidentūra arī pārstāvēja integrēto pietuvināšanos. Tā teica, ka šai politikai var būt panākuma tikai tad, ja tā būs integrēta. Un tādā veidā varētu sasaistīt reģionālos un dalību valstu mēķus. Bieži vien ir nepieciešama integrēta rīcība. Kohēzijas politikai ir uh, jāņem vērā funkcija reģionālās vajadzības un eh, jāizmanto reģionālās un lokālās iespējas. Atsevišķiem fondiem nevajadzētu darboties tikai pēc savas iekšējās loģikas. Reģionālās attīstības līdzekļus ir labāk jākoordinē dokuments teritoriālā rīcības e, programma 2020 tika pieņēmta 2001. gada maijā, to pieņēma ministri. Šī stratēģija e, iekļauj vairākus mērķus - līdzsvarot attīstību, labāks attiecības starp pilsētu un laukiem, pārobežu programmas, teritoriālā sasaiste ekoloģija, kultūras vērtības ir jāņem vērā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šādā izpratnē samazināt administratīvos slogus naudas sadalījumā, jo pašreizējie noteikumi uzliek ļoti lielu administratīvo slogu gan naudas saņēmējiem, gan arī dalībvalstīm kopumā. Atsevišķo programmu efektivitāte ir atkarīga arī no pielietojuma. Risinājums nav, eh, nebūs tāds, ka vēl vairāk palielināt administratīvo slogu, bet mainīt administratīvo filozofiju. Kohēzijas politikai ir jābūt vienkāršākai un caurskatāmākai. Tādā veidā varēs pātrināt īstenošanas procesus un samazināt kļūdu skaitu ir svarīgi, lai jau pirms 2014. gada mēs radītu skaidrs noteikumus un likumus. Uzskatu, ka ir svarīgi, lai līdzekļi nākotnē būtu izmantoti efektīvāki un lai virzība uz, uz rezultātiem vērstu līdzekļu izmantošanu, lai tas viss tiktu kontrolēts jau plānošanas periodā. Dāmas un kungi, es ceru, ka kohēzijas politika mm, paliks arī svarīgs sasniegums uh, Eiropas kopējā stratēģija arī pēc 2013. gada, kā pašvaldības pārstāvis gribētu izteikt cerību, ka komitētie politiķi rīkosies gudri un pārstāvēs mūsu intereses un uh, pēc iespējas vairāk vienosies par noteikumiem. Paldies! Uh, our next speaker is... Vīdi Trofenika kungam dodu tagad vārgu no Slovēnijas Nacionālās uh, asamblējas. Lūdzu, jums vārds. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie viesi, sveicināti visi. Paldies par doto iespēju runāt par mūsu priekšlikumiem un viedokļiem Slovenijas parlamentā saistībā ar turpmāko kohēzijas politiku. Kohēzijas politika un fonds ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībā. Tā liecina par uh, sadarbību starp reģioniem. Tam šai politikai ir pievienotā vērtība, tā veicina modernizāciju un ilgspējīgu attīstību. Un, protams, arī liecina par Eiropas solidaritāti. Mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, ar klimata pārmaiņām, energopiegādi, darba vietu razošanu, radīšanu un tam līdzīgi. Mums ir jārēģē uz šīm izaicinājumiem Mēs šodien saskaramies ar ekonomisko un finanšu krīzi, un šās, šādas problēmas ir katrā dalību valstī. Šeit jāsaka, ka problēmas ir gan ar Eiropas Savienības budžetu, gan nacionāliem budžetiem. Es domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti labs. Tas arī ņem vērā dažādus nosacījumus, lai stabilizētu valsts finansējumu. Un Eiropas Savienībai, protams, arī jārieģē uz šiem izaicinājumiem. Mums jāņem vērā arī Eiropas Savienību budžeta samazinājums. Tas savukārt varētu apdraudēt eh, mērķu sasniegšanu, it īpaši runājot par ekonomisko izaugsmu un jaunu darbu vietu radīšanu. Nākamais uh, daudzgadu finanšu plāns ir jāsaista ar Eiropa 2020 stratēģiju un tās mērķu īstenošanu. Ir ļoti labi, ka šis budžets un vide, kad mums ir īpaši jāpievēršas ekonomikai, ir svarīgi, ka mums ir līdzekļi, lai rīkotos. Runājot par uh, reģioniem un vietēji, un, un vietējiem apstākļiem, ir jārunā par kohēzijas politiku arī mm, daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Šis ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai īstenotu stratēģiju 2020. Un kohēzijas fondam ir jāsaņem finansējums no Eiropas Savienības budžeta. Tas jādara ne tikai tāpēc, ka tā koncentrējas uz izaugsmi, bet uz to, ka šis mehānisms jau ir pārbaudēts. Daudz līmeņu pārvaldība, kas ietver vietējo un reģionālo pārvaldību, arī ir jāņem vērā. Mēs jau daudz strādājam pie kohēzijas politikas, bet mums arī jāapzinās tas, ka ierobežotais budžets Eiropas Savienības līmenī būs nepietiekams pat optimistiskākajā gadījumā, lai sektu investīciju vajadzības it īpaši jaunajās dalībvalstīs. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams, am, nepieciešama ambicioza pieeja. Kohēzijas politika var piesaistīt resursus, lai sasniegtu lielāku kohēziju. Šī ir viena no galvenajām politikām Eiropas Savienībā, lai uzturētu un veicinātu mūsu savstarpējo sadarbību. Daudz eh, resursu, protams, ir jānovirza mazāk attīstītiem reģioniem, un tas liecina par solidaritātu un veicina šādu reģionu attīstību. Mums arī jāpārliecinās par to, lai kohēzijas politika darbotos visos reģionos. Tikai šādā veidā mēs varēsim veicināt uh, konkurēt spēju, lai varētu attīstīt potenciālu katrā reģionā. Īstenojot kohēzijas politiku, reģioniem nevajadzētu saskarties ar lielām izmaiņām finansējumā Mēs uh, pašreiz saskaramies ar ekonomisko un finanšu krīzi, tieši tāpēc uh, finanšu atbalsta maiņa var negatīvi ietekmēt reģionus. Tas novestu ne tikai pie reģiona attīstības palēnināšanās, bet uh, tās arī mazinātu jau esošās pūles saistībā ar finansējumu. Nepieciešami pārējais mehānismi, kas novestu pie tā, ka samazinātos uh, to reģionu skaits, kas uh, saņēma papildu atbalstu iepriekš. Investīcija prasības ir lielas. Mēs uh, atbalstām, ka budžets ir attiecīgi jāsadala, bet tomēr desmit miljārdu eiro ieskaitījums tā saucamajā Linking Europe instrumentā ir ļoti liela summa. Mums, protams, ir jānovērš dažādi trūkumi. Esošās problēmas būs vieglāk uh, novērst centralizētas pieejas rezultātā. Es domāju, ka mums ir jāsaglabā šie desmit uh, miljardi kohēzijas politikā un jāpārliecinās par to, lai kritēriji tiktu ievēroti. Mums arī jāpārliecinās par to, lai dalība valstis un komisija sadarbotos, nosakot un izstrādājot uh, attīstības uh, projektus. Kohēzijas politika atbalsta arī dažādas vietējās programmas, lai apmainītos ar labo praksi Eiropas Savienības uh, līmenī. Tās arī veicina investīciju izmantošanu Tieši tāpēc es um, atbalstu pārobežu sadarbības uh, programmas, kas ir ļoti svarīgas reģionālai attīstībai un it īpaši periferālo reģionu attīstībai. Labas kaimiņa attiecības veicina mieru un attīstību Eiropā. Īstenojot kohēzijas politiku, tā noteikti novedīs pie rezultātiem. Politika būs uh, efektīva un arī Eiropas Savienības budžets tiks efektīvi izmantots. Tieši tāpēc nosacītības princips šeit varētu būt ļoti svarīgs. Saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģiju un citām dalībās saistībām tādām kā nacionālās programmas, manuprāt, tas ir ļoti labi, jo kohēzijas fondi rada jaunas darba vietas. Šī saikne var radīt uh, struktūrālus un institucionālus nosacījumus, lai efektīvi īstenot kohēzijas politiku. Es esmu mazāk pārliecināts uh, par to, vai ir labi saistīts sankcijas, ievies sankcijas, lai mm, varētu īstenot šos nosacījumus. Tas nozīmē, ka dalība valstis būtu nevienlīdzīgā pozīcijā un sankcijas nu, nenovedīs pie labiem rezultātiem. Tas attiec arī uz makroekonomisko nosacītību. Protams, ka mēs šodien saskaramies ar parādu krīzi. Kohēzijas fondu izlietošanai jāpalīdz valsts fondu solidaritātei. Kohēzijas fondiem ir jāveicina izaugsme, konkurētspēja un jārada jaunas darba vietas. Dažās dalībvalstīs ir problēmas, tās saņem finansējumu, kad tas ir nepieciešams. Bet mums tomēr ir jāatbalsta uh, iepriekšēju nosacījumu princips. Un tas ir tieši saistīts ar jomām, kurās uh, fondi tiks izmantoti. Dalību valstīm un reģioniem vajadzēs rūpīgi izanalizēt un pārdomāt to, kā izmantot šos fondus. Tomēr es gribu uzsvērt to, ka mums jāpārliecinās par to, lai nepārslogotu kohēzijas politikas ar uh, neobjektīviem viedokļiem un tam līdzīgi tas varētu novest pie sliktas kohēzijas politikas. Tai ir jābūt labai un efektīvai. Kohēzijas politika ir mērķiecīgi jāievieš. Noteikumiem jābūt skaidriem, vienkāršiem un saprotamiem visiem projektu vadītājiem. Ir ļoti svarīgi, lai kohēzijas politiku varētu vienkāršot, bet mums arī ir jāprecizē juridiskais ietvars, kas ir saistīts ar finanšu noteikumiem. Mums ir jāstrādā kopā, lai samazinātu iesaistīto iestāžu skaitu, tīpaši kontrolējošo iestāžu skaitu, jo mums ir jāievieš jauna prakse, kas ir orientēta uz rezultātiem. Runājot par kohēzijas politiku, svarīgi ir noteikti tematiskās prioritātes, bet tomēr mums jābūt elastīgākiem īstenošanas sakarā. Es gribu uzsvērt iespēju organizēt kopīgus uh, valsts konkursus. Reģioniem un dalību valstīm ir jāpiesaista fondi, un bieži vien dažādi projekti nav orientēti uz rezultātiem. Šeit jāpievērš tādām plašākam jēdzienam. Citas attīstību politikas arī šeit ir jāņem vērā, piemēram, reģionālās attīstības politika, protams, ņemot vērā subsidiaritātes principu mums ir arī partnerības līgums. Tas var dot uh, lielu ieguldījumu, lai uzlabotu strateģisko plānošanu. Tas savukārt novestu pie lielākas uh, papildināmības un saskaņotības starp dažādām politikām. Mums, protams, arī jāatceras, ka šie dokumenti nedrīkst palielināt administratīvo slogu un šeit varētu arī rasties eh, jurisdikcijas jautājumos. Un runājot par kohēzijas politiku pēc 2013. gada, jāsaka, ka noslēgsies arī sarunas par nākamo finanšu plānu. Tās būs mūsu prioritātes nākamajos 18 mēnešos. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments un Nacionālajie parlamenti šeit var dot lielu ieguldījumu. Paldies! Liels paldies, Trafiņika kungs, un tagad mēs ierobežosim uzstāšanās laiku turpmākās sanāksmes laikā. Pašlaik ir pieteikušies 15 runātāji. Es varu dot 4 līdz 5 minūtes runātājam. Nu, ņemot vērā, ka vairāk neviens nepieteiksies izteikties. Pašlaik situācija nemaz neizskatās tik slikta. Es došu vārdus Stavrakikis kungam no Eiropas parlamenta. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie komisāra kungs, cienījamie parlamentu pārstāvi, kolēģi. Sākot šo jauno kohēzijas politikas ietvaru noteikšanu mums ir dot iespēju uzlabot šīs politikas efektivitāti un nodrošināt to, ka pasākumi, kas tiek finansēti, arī turpmāk būs ilgtspējīgi. Galvenais ir iznīcināt trūkums šajā politikā, nevis radīt jaunus uh, barjeras attīstībai. Mēs ļoti uzmanīgi aplūkojam komisijas priekšlikumus, un tie arī vairāk vai mazāk atbilst parlamenta noteiktajām pamatlīnijām. Ir jāatbalsta visi reģioni, uh, ir jānosaka starp kategorija reģionu finansēšanai, turklāt kontrolēm arī jānotiek sabalansētā veidā. Šeit vēlos koncentrēties uz vienu punktu, kur vēlos teikt, ka ļoti daudzu rezolūciju ietvaros mēs esam, neesam piekrituši tam. Neviens uh, neapšauba to, ka kontrolas sistēmas jāizveido daudz efektīvāk, lai īstenot politiku, kas orientētos uz rezultātu. Ļoti plašās diskusijas ir notikušas, un mēs esam konstatējuši, ka izteiktie priekšlikumi ir pret mūsu priekšlikumiem, kas tika iekļauti mūsu rezolūcijās. Tam nepiekrīt arī iesaistītās puses, un šeit vēlos par to parunāt detalizētāk. Komisija ir ņēmusi vērā konsultāciju secinājumus savā priekšlikumā, un es domāju, ka mēs nevaram šo priekšlikumu pieņemt pašreizējā veidā, jo tādējādi mēs sodītu kohēzijas politikas eh, īstenotājus. Mēs vienmēr esam pauduši mūsu neatbalstu šim punktam. Proti, ka ir jānosaka nosacījumi, kuri nav saskaņot ar kohēzijas politiku un tās mērķiem. Mūsuprāt, visas politiskās grupas parlamentā šeit ir vienādā viedoklī. Vēlos uzdot komisijai jautājumu. Kā ir tapis šis priekšlikums, kurš netieši sasaista kohēzijas fondu finansēšanu ar dalībvalstu uh, makroekonomikām. Un mēs uh, vēlamies atbilstīt komisijas priekšlikumu, taču mēs vēlamies, lai šis priekšlikums tiešām kļūtu par pamatu, kas uh, veicinātu kohezijas politikas efektivitāti un attīstītu un darītu iespējami atsevišķo reģionu izaugsmu potenciālu. Paldies! Eh, katram runātājam ir 4 līdz 5, 4 līdz 5 minūtes, bet Mums jau ir pieteikušies vēl desmit cilvēki, līdz ar to uzstāšanās laiks samazinās. Tālāk Johana Bosnovācijas lūdzu. Dankeschön. Paldies. Izteikšos īsi, raukoties uz pašreizējiem izaicinājumiem savienībā. Mēs daļēļ piekrītam parlamentām rezolūcijām par problēmām šajā priekšlikumā, kas saistīta ar prioritātu noteikšanu un saskaņošanu ar 2020. gada stratēģiju. Komisija šeit plāno veselu sarakstu prioritāšu, kas noteikti ar ko jānodarbojas kohezijas politikai nākotnē. Un šīm prioritātēm jāorientēs saskaņā ar 2000, 20. gada stratēģiju. Taču tas ir problemātiski, jo reģioniem trūkst eh, nepieciešamā elastīguma, lai izstrādātu šīs programmas. Tādēļ šī pieeja kohēzijas politikai nebūs veiksmīga. Šeit ir paredzēts arī kopīgais ietvers dažādiem fondiem. Uh, kas tiek atbalstīta, taču šeit var rasties problēmas, ja kohēzijas politika tiks pārvērsta vienkārši par instrumentu, lai īstenot 2020. gada stratēģija, un kas neņems vērā atsevišķo fondu īpatnības, īpaši tas attiecas uz sociālo fondu. Komisija plāno mm, daļēju atbalsta uh, izmaksu padarīt atkarīgu no dažādiem panākumiem reģionīs. Un daži projekti ir paredzēts īstenot pa šiem reģioniem nepiedaloties lemšanā. Un tādējādi var rasties risks, ka mēs, eh, ka netiks atbalstīts uh, reģionu attīstības iespējas. Šie pasākumi skartu tos reģionus un pašvaldības, kurās neuzņemsies, kurš principā neuzņems atbildību par nacionālajiem plāniem. Un par pārējiem jautājumiem runās mans kolēģis no Bundesrāta. Paldies! Paldies, Marconi kundze, lūdzu, no Eiropas parlamenta. Grazie, prezidente, komplimenti per la tempestività, con la quale... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu jūs ar šīs diskusijas rīkošanu par Eiropas komisijas politiku un kohēzijas politiku. Es ceru, ka darba programma tiks ieturēta un ka nenotiks vilcināšanās, kā arī nenotiks pārsteigšanās, kā pagājušās reizēs. Sirsnīgi vēlos pateikties Hāna kungam par viņa prezentāciju, komisijas priekšlikuma prezentāciju. Šis priekšlikums tika sagatavots tikai pirms pāris stundām un noteikti būs arī kritiski momenti. Šobrīd vēlos paust pāris pārdomas. Manuprāt, šis iesniegtais priekšlikums ir saskaņots, raugoties arī uz to, ko vēlas parlaments. Un runājot par strateģiskās vīzijas izvērtēšanu. Šeit tiek ņemt vērā stratēģijas 2020 mērķi, taču parlamenta vēlmes attiecībā uz specifiskajiem priekšlikumiem, kurus visu laiku esam izteikuši, netiek ievērotas attiec uz vienkāršošanu un koncentrēšanos uz rezultātiem. Īsi sakot, es domāju, ka administratīvo kontrolu koordinēšana automātiski nenovedīs pie vienkāršošanas. un mērķu samazināšana nav tas, ko mēs vēlējamies pieprasot koncentrēšanos uz mērķiem. Tas neatbilst 27 dalību valstu Eiropas vīzijai un šie ierobežie noteikumi nepanāks ko vairāk. Pašreizējais komisijas priekšstats par kohēzijas politiku rada risku, ka kohēzijas politikas mērķi netiks sasniegti. Mums tagad skaidrāk jāfokusējas uz struktūrāli vājākiem reģioniem, ko pieminēja arī runātāji no nacionālajiem parlamentiem. Protams, pozitīvs aspekts ir tas, ka šī teritoriālā dimensija, tai tiks pievērst lielāka nozīme un vērība, jo lielāka uzmanība tiks pievērst arī pilsētām. Taču kopumā vajadzētu panākt integrāciju subteritoriālajā aspektā. pozitīvi vērtējams ir tās, ka lielāku uzmanību pievērsta MVU, lai gan vēl nav skaidri zināms, kādā veidā šie uzņēmumi tiks atbalstīti, izmantojot kohēzijas politiku. Manis izteiktās bažas saistās īpaši ar noteikumiem. Šeit ir minēti četri nosacījumi ex ante makro ekonomiskie nosacījumi. Es, protams, atbilstu šim nosacījumam par eksanti. Tad šeit ir daudz uzlabojumu, raukoties uz to, kas noticis pagātnē, un šeit ir iespēja darboties profilaktiski, pirms plāni tiek īstenoti. Ir ļoti labi paredzēt arī nosacījums rezultātiem, taču arī šeit ir jāuzlabo lietas. Īsti nepiekrītu arī struktūrāliem nosacījumiem, kas tiek sasaistīti ar dažādu dalību valstu intervencēm. Šeit termiņi ir tik ilgi, ka kohēzijas politikas plānošanas termiņi nevarēs tikt ievērot, un vēl es nepiekrītu makroekonomiskajiem nosacījumiem. Uh, Un, taču šeit man ir arī, zinām, sāda balsts. Manuprāt, šie nosacījumi neatbilst kohēzijas politikas garām. Attīstības politiku nedrīkst nobremzēt ar sanācijas politiku. Ar kohēzijas politiku mums ir jāpalīdz, jāpanāk tas, ka varam atbalstīt struktūrāli vājākus reģionus, taču nevar panākt izaugsmi, ja visur tiek nogriezti līdzekļi. Protams, jāievēro stabilitātes pakta mērķi un visām dalībvalstīm tas ir jāpatur prātā, taču šie mērķi vienkārši neatbilst kohēzijas politikai, citādi abas politikas traucētu vienotrai. Vēl iebilstu pret jauno starpkategoriju īstenošanu, šo pārējais reģionu ieviešanu, ieviešanai. Domāju, ka turpmākajai plānošanai, kas šobrīd vēl ir tikai tāda vispārīga, šeit mums nebūs priekšrocība Eiropas Savienības dalību valstīm, un tas neatbilst arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas garām. Līdz šim vērā ņemtie dati, par ko esam diskutējuši, nozīmē to, apmēram 72 miljoni cilvēku gūs labumu, taču daudz lielāks skaits uh, cilvēku zaudēs, un pie tā mums ir jāatgriežas. Tas tiešām neatbilst Eiropas parlamenta priekšlikumam. Mēs fokusējāmies uz to, ka pārējais reģioni būtu jāapvieno. Uh, taču kopējais atbalsts pārējiem mērķiem paliktu nemainīgs. Un tas netiek ievērots komisijas priešlikumā. Vēl runājot par komisijas priešlikumu, vēlos dzirdēt papildu informāciju par kohēzijas fondu, kur tiek izmainīti noteikumi, taču nav skaidri pateikts, kas notiks ar šiem jauniem noteikumiem. Iepā, īpaša neskaidrība valda raugoties uz kohēzijas fonda daļas izmantošanu, kas ir paredzēta kohēzijas politikas eh, saskaņošanai, kur ir daudz ciešāk jāapvieno Eiropas. Tiešām šaubos, vai tas ir praktisks pieejams. Paldies! Lūdzu, uzstājieties tikai trīs minūtes. Anģela Ginako ir nākamā runātāja, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Cienījamais komisārkungs, kolēģis un kolēģi, es patiešām gribu teikt, ka šodienas tikšanās ļoti svarīga eh, nākamajai kohēzijai Eiropas Savienībā. Es domāju, ka viens no centrālajiem pīlāriem jaunajā finanšu plānojumā. Tur vajadzētu būt tādām priešnosacījumam, eh, lai varētu sasniegt uh, labu attīstību. Es pat esmu no valsts, no Grieķijas, kurā ir uh, īpaši uh, ģeoloģiskas un morfoloģiskas īpatnības. Mēs redzam, ka tieši tie reģioni, kas atrodas uh, malā Eiropas Savienībā, uz tiem jāraugās īpaši, ar īpašu uzmanību. Mēs domājam, ka valsts, eh, kur ir daudz salas, tā ir atrodas sliktākā situācijā, kas attiecas uz teritoriju pieejamību. Tur ir jātīsta komunikācija, satiksme, lai jebkāda politika un arī tiekšanās pēc kohēzijas tiešām varētu tikt īstenota. Politika kādā veidā radīt uh, atbilstošu transportu, šādai politikai ir jābūt saistītai ar prioritāti. Mēs esam ieguvuši pieredzi un esam sasnieguši labus rezultātus, kas attiecas uz papildināmības iespēju, horizontāls politikas iespēju. Jāsaka, ka jāņem vērā īpašais reģionu stāvoklis. Uh, šāda problēma nav tikai Grieķijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Komisijas priekšlikums, kas tika izklāstīts 28. Eh, un 29. Eh, jūlijā Polijā neformālajā ministru sanāksmē. Tur ir paredzēts eh, radīt infrastruktūru fondu. Varbūt tas izklausās pozitīvi, bet mums šķiet, ka tas tomēr ir problemātiski, jo uh, tiks radīts jauns uh, fonds, kurš faktiski izpildīs tikai tīkla uh, funkcijas. Uh, piemēram, TEN funkcija un salas atkal tiks izslēgtas no šādas struktūras. Mēs domājam, ka infrastruktūra fondam droši vien, ka tāds netiks tomēr iedibināts. Bet eh, šīm jomām ir jābūt kā īpašām prioritātēm. Uzskatām, ka ir arī pozitīvi, ka tika radīti reģioniem tāda starpkategorija, eh, kas pamatojas uz to daļu iekšzemes koproduktā. Mēs domājam, ka reģioni, kuri ir grūtāk piekļūstama, kā piemēram salas vai kalnu reģioni, ir īpaši jāņem vērā. šiem reģioniem jāsaņem īpaši atbalsts, jo viņiem ir geogrāfiskas īpatnības. Kā jau teicu, runāju par salām un kalnu reģioniem. Tam kā kritērijiem ar to vajadzētu pietikt. Viņu tur nevajadzētu ņemt vērā IKP. Es domāju, ka ir arī svarīgi, lai būtu procedūra vienkāršošana. Tas ir ļoti skaidrs mērķis jaunajā programmā, to mēs noteikti atbalstām, jo mēs redzam, kā procedūras ļoti sarežģītas, un tas viss ir uh, nenāk par labu efektivitātei. Es domāju, ka mērķi nevarēs sasniegt eh, ļoti ātri, bet ir pareizais laiks uzsākt sabiedrības diskusiju, kādā veidā to varēs panākt sabiedrības konsultācijas ietvaros. Paldies! Thank you uh, very much. Un... Paldies! Karimandēlī no Eiropas parlamenta lūdzu. Merci, madame la, komis... madame la présidente. Paldies, priekšēdētājs kundze, komisāra kungs. Es eh, tiešām priecājos par to, ko šodien dzirdēju. Man ir tāds iespējas, ka šeit ir eh, sasaiste ar instrumentu, ko vienmēr esmu uzskatījusi par svarīgu. Tas ir pilsēta eh, attīstības instruments. Tur bija projekts, kā uzlabot pilsētu dzīvojamos kvartālus ar integrētās attīstības pieeju, un ar jaunajiem līdzekļiem, kas sniedz atbalstu pašvaldībām, es ceru, ka ar šiem instrumentiem varēs radīt sinerģijas efektus, lai uzlabotu sociālo integrāciju un cīnītos pret nabadzību. Es ceru, ka no tā gūs labumu iedzīvotāju pilsētās. Labāks plānojums nekā pat labāk, tas pat ir grūti iedomājams. Es atbalstu arī iniciatīvu, kas uh, ir paredzēta enerģijas efektivitātes jautājumā. Eiropas komisijas iniciatīvas 20% no darību valstu iegūtījumam paredzēt enerģijas efektivitātes uzlabošanā, man būtu par šo vienkārši jautājums. Enerģijas efektivitātes uh, palielināšana tīpaši sociālajās mājās. Tam ir jābūt saistītam ar eh, garantijām par attiecīgo finansējumu, jo šeit ir kā dubūta netaisnība, gan sociāla netaisnība, gan arī viduspolitiskā netaisnība. No tā cieši eh, nabadzīgāku kvartālu iedzīvotāji. Tādēļ es jums eh, lūgtu, komisārkungs, sniegt atbilstošu garantijas. Paldies. Tagad Konrāds Štains no Austrijas parlamenta lūdzu. Ja, dankes, ja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienījamies komisāra kungs. Mēs no Austrijas, protams, kā atbalstām priekšlikumus, ko izteica komisārs par kohēziju, atbalsta stratēģiju, šodienas izklāstu, un tādā veidā no mūsu viedokļa raugoties ir nodrošināts kā panākt atbalstošu efektivitāti, atbalsta līdzakļiem, finansējumam. Finansējuma stratēģija ir daudz uh, diferencētāka nekā agrāk, un uh, no mūsu viedokļa raugoties, tas noteikti mētiecīgi varēs tikt īstenots daudz labāk nekā agrāk. Īpaši gribētu uzsvērt tieši, kā e, teica iepriekšējais runātājs Hinsenkungs, proti, ka konkurence starp reģioniem, kas saņem atbalstu un kas nesaņem atbalstu, uz šo jautājumu man būtu jāpavērš īpaša uzmanība. Mēs uzskatām, kā šeit ir īpaši jāparaugās, kā tas notiek. Īpaši mēs priecājamies par to, ka arī maziem un vidējiem uzņēmumiem ir paredzēts īpaši atbalsts tieši tāpat kā agrāk, piemēram, EFRIS uh, eh, atbalsta iespējas ir laba ekonomikas, nodrošina laba ekonomikas izaugsme. Ja mēs raugāmies uz eh, Eiropa 2020, tad eh, jāsaka, kohēzijas politika un atbalsta politika sniegs nelielu ieguldījumu šajā stratēģijā bet būs ar vien svarīgāk ņemt vērā arī ietvaru nosacījums, un tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem, Kā zināms, tieši pakalpojumu sniedzēji eh, nodrošina visvairāk darba vietu, un tātad tas viss ir jāuzlabo. Mēs uzskatām, ka šeit ir vēl neizsmēts potenciāls. Mēs atkal un atkal konstatējam, ka tieši augas tiek ļoti samazinātas, kas attiecas uz eh, sociālajām kvotām, tad eh, ļoti daudz cieši no tā, ka izēvielas nav pieejamas un ka tām ir augstas izmaksas un uh, cenu stabilitāte vienmēr nav nodrošināta. Mums vajadzētu tiekties pēc tā, lai darītu visu, veid, kā veicināt inovāciju, izmantot resursus, uh, kā attīstīt tālāk izglītību. Es priecātos arī, kā kohezijas politikas, uh, politikai būtu šādi mērķi. Kopumā mēs uh, piekrītām komisāra priekšlikumiem. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Laimīgo cilvēku skaits palielinās, Johannes, tev vajadzētu būt par to priecīgam. Eiropas parlamenta deputāte Peres kundze, lūdzu. Sí, muchas gracias, president. Jā, paldies, priekšēdētājs kundze, komisāra kungs. Manas politiskās grupas nostāju eh, izklāstīja kolēģis Tavrakakis raugoties uz makroekonomiskās politikas īstenošanu. Atļausiet man priekšēdētājas kundze vēlreiz uh, paskaidrot, ka es piekrītu stabilitātei kā prioritātei, bet kaut kādā runa ir par nodarbinātību un izaugsmi. Komisār kungs, man ir daži jautājumi jums. Es ierobežoju šeit uz trīs jautājumiem. Pirmais jautājums ir saistīts ar ziņu, kas šorīt parādījās Spānijas presē. Tā izraisīja nedrošību iedzīvotājos. Tā bija ziņa, kā komisija iesaka uh, pārtraukt sniegt reģionu uh, atbalstu valstniekam liels deficīts. Mans jautājums komisijai, vai komisija tiešām taisās pārtraukt uh, maksājumus reģionālajai palīdzībai valstiem, kuriem pārāk liels deficīts? Otrais jautājums par starpkategoriju. Es gribētu tā ļoti skaidrs vārdus teikt par to. Vai komisāra kungs varētu šeit detalizēt paskaidrot, kādā veidā šī nauda ir sadalīta pa reģioniem, kas ir iekļautas šajā jaunajā starpkategorijā, cik procenti tiks izmantoti uh, reģioniem, kas vairs nesaņem konverģences atbalstu. Trešais jautājums par instrumentu - efektivitātes rezerve. Man, es uzskatu, ka tas ir instruments, lai optimizētu resursus. Komisija šīs E, efektivitātes rezerves atkal grib izmantot, kaut arī agrāk tās tika likvidētas. Tādēļ, ka bija pārāk liels administratīvais sloks. Vai jūs neuzskatāt, ka būtu labāk e, šeit sniegt pozitīvu motivāciju un stimulus? Un uh, sniegt priekšrocību tām programmām, kas uh, ir sevišķi praktiski labi īstenojamas. Frans Pērha no Austrijas parlamenta lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Uh, komisāra kungs, man iepriekšējais runātājs Konrāds Štērnlis jau teica, ka komisijas priekšlikums ir uzskatāms par pozitīvu, bet mēs uh, pretēji tam, uh, tāpat kā daži iepriekšēji runātāji un dalībvalstu parlamentiem, arī varētu iedomāties, kā atbalsta programma vai tikt saistīta ar ieņēmumu eh, politikas attīstību, jo mums šķiet, ka šī politika nekad nevar aizstāt dalību valsts politiku, un eh, šeit var būt tikai uh, sasaiste. Gan budžeta disciplīna, gan labklājības radī, uh, radīšana dalību valstis arī ir svarīga. Austrijas pozīcija ir atklāta inovācijām par līdzfinansējumu reģionāli vājos uh, apvidos, mēs arī varētu iedomāties, ka līdzfinansējuma daļu varētu samazināt uz vismaz uz laiku, lai arī šiem reģioniem eh, rastos iespēja uh, attīstīties godīguma dēļ. Vairāk kādu finanšu schēma 2014 līdz 2020 eh, būtu pamats arī kohēzijas fondam. Mēs domājam, ka Austrijā ir divi būtiski punkti. Tā ir caurskatāmība nākotnes uh, fondiem, vai tas ir eiro, obligāt, eiro obligācijas. Tas jau ir uh, finanšu schēmas ietveros, ne jau ārpus tās. Mēs vēlamies aizkavēt, lai uh, tas, kas ir rakstīts Eiropas līgumā, lai tas netiktu apiec ar līgumu. Paldies! Thank you, Ramona Manes. Paldies, Romana Manesko no Eiropas parlamenta lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšādātājs kundze. Un es vēlos uh, teikt paldies arī komisāram Hānam par izteikto priekšlikumu. Galvenokārt ādas grupa Eiros parlamentā atbalsta vienkāršošanu, ko esam vairāk kārt jau prasījuši. Noteikumu vienkāršošanu, vadības vienkāršošanu. Mēs atbalstām arī ekonomikas efektivitātes eh, palielināšanos, eh, īstenojot investīt, eh, inovācijas mazajos vidējos uzņēmumos. Aldas grupa atbalsta arī maksājuma rezerves. Mēs īstenībā vairāk nekā 5% esam paredzējuši šai rezervē, kas attiecas uz noteikumu vienkāršošanu un kopējiem noteikumiem, kurus vēlamies izstrādāt. Par to ir runāts arī priekšlikumā. Mēs vēlamies konstatēt, ka dalību valstīm vēl ar vienu ir iespēja arī dalību valsts līmenī radīt papildus noteikumus, ieteikt tādus papildus uh, Eiropas uh, ieviestiem noteikumiem. Tas varētu novest pie tā, ka būtu pārāk daudz regulējuma, un tas nāktu par sliktu izmantotājiem, labumu saņēmējiem. Es domāju, ka mums patiešām ir jāpanāk reāls vienkāršojums, kas eh, spērdu solīt pretī eh, saņēmējiem par eh, noteikumu vienkāršošanu vēlētos atsaukties uz komisijas priekšlikumu. Tur ir teikts, ka dalību valstis kas. Uh, viņas var samazināt to institūciju skaitu, kas eh, administrē fonda līdzekļus. Vai ir nepieciešams, ka dalībvalsts par to paziņo komisijā, ja tās veic šādu pasākumu? Vai jūs to pārbaudat kaut kādā veidā, cik efektīva ir šāda samazināšana? Vai varētu uh, rasties šeit eh, līdzsvara zudums fonda izmantošanā. Ādas grupa principā piekrīt eh, nosacījumiem kondicionalitātē, bet mēs vēlamies arī vairāk detalizēt informāciju par veidu, kādā šī nosacījuma īstenošana notiks praksē. Gribētu arī atsaukties uz to, ka mēs atkal un atkal norādām uz uh, iestāžu nozīmīgumu reģionālā un uh, vietējā līmenī. Un tur paziņojumā par to nekas nav teikts. Es domāju, ka kohēzijas politika ir ļoti būtiska un tā atkarīga, kā vietējie un reģionālie iesaistītie uh, partneri uh, kohēzijas politiku taču ir īstenībā īsteno. Par vienkāršošanu. e-kohēzijas koncepcija labumu guvēji saņēmis, uh, iesniegs informāciju elektroniskā formā. To visu, protams, var atbalstīt, bet vai par to jau ir kaut kāda ceļu kārta uh, dalība valstīm, lai uh, tās varētu arī sagatavot atbilstošas informācijas tehnoloģiju struktūras, jo kaut kādā tā ir jābūt sistēmai, kas 2014. gadā sāks darboties. Nu, tā būs atkarīga šī mehānisma ekohēzijas panākuma. Paldies. Uh, thank you, Mr. Massim. Massimaligara Lirija no Itālijas lūdzu. Sī, sí, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, pilnībā piekrītam pastiprināts vienkāršības mērķim un efektīvāk kohēzijas politika. Protams, pieskrītam arī tam, kad galvenā uzmanība tiek pievērsta izaugsmai un nodarbinātībai, taču izā, par izaugsmi rūpējas tirgus un uzņēmumu, īpaši MVU. Mūsu valstī Itālijā ir tā, ka MVU nodrošina 80% no visiem darba vietām un arī 70% investīciju un 70% pievienotās vērtības. Tieši tāpēc, ka ir runa par MVU konkurētspēju, nu, tas ir pareizi, taču ir jāparaugās uz to, kā mēs varam atrisināt šo uzņēmumu patiesās problēmas, proti piekļuvi aizdevumiem un kredītiem. Uh, Ar Bāzeli 3 šī piekļūta tiek apgrūtināta, un tas apgrūtina arī izaugsmu. Tādēļ man ir jautājums. Vai nebūtu iespējams ļoti vienkārši pasākums, proti, ka kohēzijas līdzekļi tiek izmantoti garantiju fondam, lai MVU būtu labāka piekļuve līdzekļiem, tam būtu dubulta spriekšrocības. No vienas puses tirgus. Caur bankām pārbaudītu attīstības projektu efektivitāti un būtu arī attiecīgs sviras efekts saistībā ar šiem līdzekļiem. Un otrais jautājums. Ļoti pareizi tiek teikts, ka jāsamazina bezdarbs, īpaši jauniešu bezdarbs, un arī šeit vai nebūtu iespējams izmantot līdzekļus ļoti vienkāršā veidā, izsakojami un viegli kontrolējami tādā veidā, ka jaunu cilvēku pieņemšanu darbā tiek arī attiecīgi nodokļu politikā atzīmēta. Paldies! Roy. Lambert par Mr. Roy no Eiropas parlamenta lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Sa Liels paldies, priekšsēdētāji. Ar komisāru kungu Mēs atrodamies šeit draugu lokā, kas atbalsta kohēzijas politiku. Un šeit ļoti maz atrodu no tiem formulējumiem, kurus iesniedz astoņas dalībvalstis, kuras teica, ka pietiek, jūs eh, jāpievērš uzmanību tikai nabadzīgiem reģioniem, viss. Un šeit es neko nesu par to dzirdējis. Iespējams, ka. Uh, ir kaut kas jādara atsevišķajās dalībvalstīs un atsevišķās valdībās. Varbūt, ka mēs viens otram esam nepieciešami tieši tad, kad jāvienojas par kritiskiem punktiem, kā makro nosacījumi, vai mēs tādus vēlamies vai nē. Un ja mēs to vēlamies, kā tas darbosies, nevar taču būt tā, kā tiek sasaistītas lietas, kuras atbildības ziņā nemaz nav saistītas, vai nu tā ir reģionālā vai nacionālā politika. Ir taču nacionālās partnerības līgumi, ja kādā reģionālā parlamentā ne uzmanās, tad tiek pieņemts nacionāls lietas, kas pēc tam izraisa pamatīgas vēdersāpes. Šī daudz līmeņa pārvaldība ir šīs politikas uh, galvenā pazīme. Mēs šeit esam viens otram nepieciešami, tādēļ labi, ka mēs sarunājamies savā starpā un ka mums ir sākotnējais saraksts ar galvenajiem punktiem. Principā es piekrītu tam, kas ir iesniegts. Komisija ir arī parādījusi drosmi attiecībā uz kohēzijas politikas arhitektūru. Tagad kohēzijas politika pārklāja visu Eiropu, un ir ļoti labi, ka šī uh, integrālā pieeja tika pārņemta. Var iedomāties, ka komisijai tas arī prasīja laiku, jo vēl pirms divām nedēļām situācija bija tāda, ka ir eh, jāveic eh, lielāks sadalījums klimata fondos, ūdens fondos un tā tālāk, un tas nav noticis, tādēļ mums tagad ir lieliski iespēja šo integrālo darba programmu uzsākt mūsu mainīgajā pasaulē, jo nekas jau nevar palikt pa vecam. Principā reģionālajā programmās vienmēr viss bija iespējams, bija pārāk maz kontrols un vadības, un tagad mēs redzam, ka tiek noteikts spēcīgāks fokus uz to, ko Eiropa vēlas ilgtermiņā un vidējā termiņā piedāvāt kā pievienotā vērtība. Un tas ir atbalstams, tā ir Eiropas Savienības 2020 stratēģija. Vai nu mēs to likvidējam, vai arī to īstenojam. Un tas attiecas arī uz to, par ko esam vienojušies saistībā ar finanšu politikas un ekonomikas politikas vadīšanu. Vai nu mēs pieturamies pie tā, par ko vienojamies un to īstenojam, vai arī nē. Un ja mēs vēlamies to īstenot, tad tas nozīmē to, ka mums kopīgi jāvienojas par fondu pārvaldību un programmu pārvaldību. Man jāizsakās īsi, es zinu, ka mums vēl būs iespējas izteikties, taču vēl divi īsi jautājumi. Piekrītu tam, ko teica runātājs no Itālijas senāta, ka MVU ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par jauniešu bezdarbu, par jauniešu uh, pieņemšanu darbā, tad šeit ir jāstrādā ar MVU, jo tieši šie uzņēmumi var atdzīvināt lietas un turpināt jau iesāktus darbus. Un vēl viena lieta. Šorīt uh, reģionālās attīstības komitejā balsījām par dažādu fond, dažādiem fondiem. Un runājot par partnerības fondu, kurš mums ir, kā mums ir arī uh, fonds, kas vēl nav Eiropas Unības dalība valstis, bet iespējams, ka nākotnē tādas kļūs. Šie projekti pie ārējām robežām tie nestrādā. Tas mums rada lielas rūpes. Mēs konstatējam, ka šie līdzekļi atgriežas atpakaļ um, reģionālās attīstības fondā. Tas nozīmē, ka lielas programmas uh, Ukrainā tiek īstenotas caur birokrātiju Kijevā, taču tur, kur runa ir par slimnīcām pie robežām, kurām jāsadarbojas, tas tiek īstenots izmantojot vecos instrumentus. Tādēļ dažreiz tiešām ir jāpieķers pie šīm lietām un jāsamazina tās lietas, kas nedarbojas. Paldies Lambert kungam! Komisāri, vai jūs varētu reaģēt uz izteiktiem komentāriem un jautājumiem? Uh. Paldies, es izvēlos runāt savā dzimtajā valodā. Pirmkārt vēlos pateiktos par visiem šiem komentāriem, kas bija diezgan konstruktīvi un arī kritiski, un tas ir ļoti labi šīs diskusiju procesa sākumā. Taču šobrīd nevarēšu atbildēt pilnībā uz visiem jautājumiem. Uh, un mums būs vēl pietiekam daudz laika, lai diskutētu par tiem, un attiecībā uz dažiem komentāriem es konstatēju zināmas pārpratumus, daļai tas attiecas uz uh, to, ka reakcija, um, tā ir reaģēja uz nevis pēdējo priekšlikuma projektu, bet agrākiem. Nu, tas tā vienmēr gadās, kad mēs strādājām ar dokumentiem un kad šie dokumenti sasniedz uh, lasītāji tie vēl varbūt nemaz nav galīgie. Un uh, tieši pēdējais dokumenta projekts atrasina PVN jautājumu tieši tādā veidā, kā Ungārija to vēlas. Tātad, ja šo nodokli var uh, norakstīt, tad nav, vies, nav vajadzības šeit sniegt kādu atbalstu. Uh, Un šādā aspektā mēs arī nefinansēsim valstis, eh, kuras to nevēlas. Un mēs šeit īstenojam attiecīgi elastības iespēju. Mm. Vēlos lūgt jūsu izpratni. Ja nevarēšu atbildēt šiem jautājumiem, jo es jau pirms vairākiem mēnešiem piekrītu piedalīties uh, Dienvidu Francijā konferencē. Uh, un es cenšos arī turēt savus solījumus. Un tas notika mirklī, kad es vēl nebiju zināms, ka šis priekšlikums tagad nāks gaismā un ka reģionālās attīstības komiteja to nodarbosies. Taču manā vietā paliks um, Berkovica kungs, kurš ir viens no uh, mūsu komandas eh, dalībniekiem, galvenais priekšlikuma izstrādātājs, un kurš tad arī varēs atbildēt varbūt pirmajiem jautājumiem. Šobrīd arī vēlos izmantot situāciju un pateikties saviem līdzstrādniekiem. Jūs varat iedomāties, ka šīs laiks, ko mēs pavadījām, bija diezgan smags, un šī politikas nozare tendenciāli ir tāda, kas izraisīja daudzu kolēģi interesi un kas uh, sasaistās ar daudzām interesēm, un šeit tiešām bija liels izaicinājums arī attiecībā uz uh, finanšu aspektu, un tiešām bija grūti rast uh, balansu starp to, ko mēs uzskatām par nepieciešamu, un kas no otras puses uh, ir tā kā jāsamazina. Vēlos atgādināt, ka ģenerāla direktorāta tīmekļa vietā ir pieejama pieņemtā priekšlikuma versija, uh, Tādēļ lūdzu to izmantojat. Un katrā gadījumā esmu gatavs, un arī mīlini līstrādnieki ir gatavi šeit iesaistīties plašās diskusijās. Un iespējams, mans pēdējais komentārs, kas attiecas arī uz saturu, jo daudz uzdeva eh, šo jautājumu, un es zinu, ka šo jautājumu mēs dzirdēsim eh, gan oficiālās, gan neoficiālās sarunās par makroekonomiskajiem nosacījumiem. Šeit vēlos jūs cienīt un ņemt vērā to, ka A. Mums komisijā ir jāpanāk kopīgs lēmums, un B. Mēnešu laikā lietas ir attīstījušās, un uz tām bija jārēģē. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam iesnieguši priekšlikumu, uh, kas, ja jūs to tā rūpīgāk izstudēsiet, nu jā, kohēzijas politika ir sarežģīta, taču, ja jūs lasīsiet šo priekšlikumu, tad redzēsiet, ka šīs makroekonomisko nosacījumu īstenošana ir tiešām galīgais līdzeklis, kad visi pārējie pasākumi līdz tam nebūs iedarbojušies. Un īpaši runājot par akūto situāciju ar Grieķiju, tad var īpaši nomierināt mūsu grieķu draugus, ka pašreizējā situācijā šie makroekonomiskie nosacījumi netiks piemēroti, jo tas, ko mēs tagad izsakam kā priekšlikumu, ir tas, ja kādai konkrētai valstī ir lielas ekonomiska problēmas, tad ir sarunas, ir priekšlikumi no komisijas puses, arī no to novērtē padome, un ir ļoti konkrēti priekšlikumi par darbību, un ja dalība valsts ņem vērā šos priekšlikumus, tad nav nekāda iemesla uzsākt šo sankciju mehānismu, īstenot to. Un atkal otrādi, Eiropas parlaments un padomi pieņēma sešpaku, un daļa no šīs sešpakas regulējuma ir uh, daļai Eiropas zonas eh, dalībvalstu īstenot sankcijas. Diemžēl vēl ir tikai 17 uh, eh, dalībvalsts Eirozonā, un es ceru, ka šī zona paplašināsies un ka mums dienas beigās nebūs dalījums Eirozonā un ne Eirozonā. To es tā saku kā Eiropas atbalstītājs. Taču šobrīd situācija ir tāda, kāda ir, un mums ir nepieciešams mehānisms, kas darboties arī tajās valstīs, kas nav Eirozonā. Taču, kā jau teicu, šie makroekonomiskie nosacījumi tiešām ir galīgais rezultāts, kas cer, ka praksē tas netiks īstenots, un vecie zaķi mūsu starpā noteikti zina, ka šī kohēzijas politika, kas mums pastāv, mums jau līdz šim ir bijuši dažādi līdzīgi regulējumi, taču tie netika īstenot, taču protams, diskutējiet par to un visu, ko citu, un tagad lūdzu savu kolēģi ieņemt manu vietu, un tiešām pateicos jums visiem par domāšanu līdzi, par strīdēšanos līdzi pozitīvā nozīmē, un ceru, ka mēs atradīsim konstruktīvus risinājumus, un īpaši vēlos pateikties arī poli Polijas prezidentūrai, kuri ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā, protams, arī ar savām interesēm, taču tas jau ir likumīgi. Tātad vēlreiz liels paldies un lai jums veicas darbās. Uh, like to, yeah, this is Peter Berkovits who uh, Pīters Berkovits uh, koordinēja sagatavošanās darbu komisijā pār turpmāko kohēzijas politikas tiesību aktiem. Un tagad došu vārdu Helmutam Markovam no Vācijas Bundestāga lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamās dāmas un kungi. Kohēzijas politikas nākotne ir īpaši Austrumvācijas reģioniem Vācijas Federēja Republikā ir ļoti būtiska lieta. Pirmkārt, transformācijas procesā kopš abu Vācijas apvienošanās 91. gadā fondi, visi fondi ir spēlējuši ļoti būtisku lomu transformācijas procesos. Otrakārt, kā panākumi tam visam ar ļoti lielu ticamību nākamajā atbalsta periodā viss Austrum uh, Vācu federālās zemes uh, vairs nebūs uh, pirmā mērķa grupā. Uh, mums ir tāda problēma Eiropas Savienībā, ka mums jādara vienlaicīgi divas lietas. Mums ir jākonsolidē budžets un mums ir arī jānodrošina ilgspējīga attīstība ar kohēzijas politikas palīdzību. Es ceru, ka īpaši kohēzijas uh, politika var spēlēt šādu lomu, jo tā ir uh, ilgtermiņā plānota un tādēļ tā nereaģē uz tādām izlaicīgām pārmaiņām uh, tirgu un uz izlaicīgām programmām par degresivitāti. Protams, ka mums ir pilnīgi, mēs pilnīgi saprotam, ka par to vajadzētu padomāt, uh, kā samazināt uh, summas, bet es domāju, ka. Ja mēs paraugāmies uz to uh, kopēju apjomā un vienlaikus arī līdzfinansējumā, mm, no tā vajadzētu izvairīties. Uh, vajadzētu šeit paraudzīties, ka valsts, kurām vairs nav pietiekami finanšu līdzekļi, un ka viņi nevar tik daudz līdzfinansējumu dot, tādēļ piespiedu kārtā šī, viņas nevar tos līdzekļus izmantot. Raugoties no Brandenburgas federālās zemes, gribētu jums pastāstīt divas lietas. Pirmkārt, aktuālā līdzfinansējuma likmes, tās vajadzētu nevajadzētu samazināt zemāk par 75% vajagiem reģioniem. Uh, ja jau tagadējā ja posmā tas nav mazāks, jo, ja būs mazāk par 75%, tad darība valstu līdzfinansējums vai reģionālais līdzfinansējums būs tik liels, ka uh, nevarēs īstenot budžeta konsolidācijas mērķus. Arī reģioni, kas no pirmā mērķa grupas uh, uh arī šos uh, phasing out reģionus un arī jaunā starpkategoriju ietvaros, kādā veidā tas ir uh, pamatots. Mēs to īsti neesam izpratuši. Domāju, komisija tur vajadzētu vēl veikt mājas darbus un to paskaidrot. Mums vajadzētu, uh, vajadzētu saglabāt šo aktuālo līdzfinansējumu 75%. Kohēzijas līdzekļus vajadzētu izmantot arī tam, lai arī uglēcīgi stabilizētu mēķus un izmantotu attīstību, kas ir to pamatots. Tas nozīmē, ka tekošajā attiecība. Uh, uh, atbalsta periodā uh, reģionu, kas ir kā phasing out, ka pret tiem ir jābūt tādai pašai attieksmē, attieksmē kā pret citiem reģioniem. Tas attiecas Austrumvācijā uz atsevišķiem reģioniem - Leipciga, Brandenburga, Dienvidrietumi, Brandenburgas. Tas nozīmē, ka tajos reģioni, kas tagad ir uh, attīstības motors, uh, dzinējspēks, ja tie nesaņems atbalstu, tad šis motors apstāsies, jo nebūs eh, rūpniecības sektora pietiekami spēcīga un eh, nebūs arī augstskolās, profesionālās augstskolās nebūs pietiekami potenciāla un bezdarbs eh, tomēr ir pietiekami liels, sveicam citiem reģioniem. Gribētu arī, arī pievērst uzmanību arī šā, šīm idejām. Paldies! Thank you very much. Paldies! François Alfonso. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Hāna kunga prezentētais dokuments ir ļoti labs. Prioritāri ir e, atjaunojamie energoresursi un citi. Ir runāts arī par attīstību attīstības politikā un kohēzijas politikā. Mums interesanti šķiet tas, ka šī turpmākā kohēzijas politika vairāk pievērsīsies un koncentrēsies uz izlīdzināšanas jautājumiem. Tas, protams, ir jāorganizē. Šajā priekšlikumā reģioni piesakās finansējumam un reģionājiem ir jāsamazina izdevumi. Šeit ir jārunā arī par programmu elastību. Ir vēl viens jautājums, kas mūs interesē un konkrēti. Prezentācijā bija teikts, ka ir um, attālie reģioni, uh, un reģioni, kuros ir ļoti maz iedzīvotāji. Lisabonas līgumā arī runāts par uh, kalnu un salu reģioniem, vai tad tagad tiem netiks pievērsta uzmanība? Un Es domāju, ka solidaritāte šajā ziņā arī ir jāsaglabā. Mēs runājam par 30% finansējumu teritoriālai sadarbībai. Mūsuprāt, sadarbībai starp reģioniem ir jāpārvēršas lielākā politiskā gribā. Un arī tas viss jādefinē. Un visbeidzot, mēs gribam, lai starp reģioniem un Eiropas Savienību būtu partnerība Un tālāk runājot par sankcijām, gribu teikt, kā tad var vainot reģionus par to, ja kaut kas eh, nav iznācis pietiekami labi nacionālā līmenī, nevis reģionālā līmenī. Paldies! Nākamais runātājs ir Lino Duļo kungs no budžeta komitejas. Lūdzu. Grazie, grazie par questo occasione. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo pasākumu. Komisārs Hāna kungs jau atgādināja par Ozo kunga prasību, kas pieprasīja atjaunotu savienību. Un es domāju, ka mums jāatcerās arī tas, ko teica profesors Brodī, kurš agrāk bija komisijas priekšsēdētājs. Un viņš to vienmēr atkārtoja. Tad, kad viņš uh, tikās ar studentiem visā pasaulē un teica, ka Eiropa ir lielākais pasaules tirgus un lielākais eksportētājs, ka šeit ir tiek gūt lielākie ieņēmumi, taču, ka dalībvalsts, kas ir Eiropā, tam trūkst attiecīgi spēka. Un vēlos atgādināt to, kas notika renesanses laikmetā. Uh, Profesors Brodī visu laiku saka, ka Ķīnā un Toskānā tolaik tika gūta lielākā peļņa - Milāna, Roma, Florence un citas pilsētas bija tās, kuras bija visattīstītākās. Un tad tika atklāta jauna pasaule, un mēs Itālijā toreiz nespējām apvienoties, un mēs pazudām no pasaules kartes gadsimtiem ilgi. Atšķirībā no tā, kas notika Anglijā, Spānijā, kur tika radīts nacionālās struktūras, un Brodija saka, ka Eiropai pastāv tāda pati problēma. Ja mēs uh, apvienosimies, tad mēs pasaulē izdzīvosim, jo mums ir plašas kapacitātes, mēs varam parādīt jaunas ceļus jauniešiem, taču ja mēs sadrumstalosimies, tad ik viens vārīsies savā pīģu dīķītī un netiks tālāk. Nu, es jau diezgan daudz ko teicu, taču patiesībā vēlējos teikt to, ka kohēzijas politika ir īpaši svarīga. Taču man ir jautājumi par pāris jautājumiem, kas ir ļoti īpaši un kas ir galvenie pamatprincipi jaunajā politikā. Kā jau Vācijas kolēģis teica, viss ir detaļās. Runāt par kopīgajiem līdzekļiem kohēzijas, ja, kas ir paredzēti. Uh, ja mēs atvēlkam 40 miljārdus, tad varam konstatēt, ka līdzekļi tiek samazināti, nevis palielināti. Un, manuprāt, šis samazinājums ir rezultāts tam, kā diezgan bieži līdzekļi tiek atgriezti atpakaļ. Manuprāt, šeit eh, tiek panākts mērķis nomierināt nacionālos publiku, un tas noved pie tā, ka dažas dalībvalstis vēlas samazināt savas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Manuprāt, tas ir pretrunīgi. Mums ir nepieciešama vairāk pašu līdzekļu Eiropas budžetā. Eiropas budžets ir tikai 0,5 7% no Eiropas IKP, un ar to jau neko nevar panākt. Runājot par starp reģioniem, pārējais posmu reģioniem, par ko jau diezgan dieži diskutējām, šeit paredzēti 39 miljārdi eiro, taču nav konkrētu mērķu šai jaunajai mērķu kategorijai. šeit jāsamazina arī konverģences mērķis par 20%, un tas skar 25 reģionus ar 72 miljoniem iedzīvotāju, un 2 trešdaļas no šiem iedzīvotājiem atrodas trīs dalībvalstīs. Tātad 75% līdzekļu šiem pārējais posma reģioniem, kas koncentrējas ļoti neliel, nelielā skaitā dalībvalstu, man tas nav pieņemami. Vēl man ir šaubas par to, kā ir uzstādīts mērķis paredzēt vairāk līdzekļus uh, kopienas budžeta ietvaros. Nu, varbūt man nav taisnība, taču, manuprāt, šeit tiek nepareizi izprast kohēzijas politika, kas tiek uztverta kā pārdalis politika. Mēs visu laiku teicām, ka kohēzijas politika nav līdzekļu pārdalīšanas politika starp atsevišķiem reģioniem. Tā ir politika, lai veicinātu teritoriju attīstību un veicinātu solidaritāti Eiropas iekšienē. Šī savienība, kuru pieprasa Barozo kungs, šī konkrēti spējīgā ekonomika, tā nevar tikt īstenot, ja netiek veicināti reģioni. Un runājot par makroekonomikas nosacījumiem, kur komisārs teica, ka tas ir eh, tāds uh, galīgais eh, pasākums, to es ņemu vērā, taču man vēl joprojām pastāv bažas un jautājumi, jo šāds eh, struktūra rada riskus izraisīt eh, ekonomiskas sekas. No vienas puses mēs samazinām līdzekļus tām valstīm, kuras jau tā nevar ievērot savus deficīts, kuriem ir jātaupa šā vai tā. Un kur jau tiek zaudēta attīstības politikas līdzekļi, un tas nozīmē to, ka stabilitātes politika gūs uzvaru uz kohēzijas politikas rēķinu, un patiesībā tā ir vienkārši makultūra, kas visus mūs novestu kapā. Runājot arī par pārvaldību, par administrācijas reformēšanu, un ka šeit prioritātei jābūt stabilitātei. Uh, un tas nozīmētu to, ka administrācija juridiskoši nevarētu kontrolēt, nu, tas man pēdiņās arī nav simpātisks risinājums. Runājot par 2020 mērķiem, nu, par to mēs varam diskutēt, taču tas nedrīkst notikt visus kohēzijas politikas rēķina. Kohēzijas politika nedrīkst tiekties pēc tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar tās sākotnējo uzdevumu. Būtiskais ir Eiropas pārvaldības mehānismu stiprināšana. Tas nav īsti saprotams, ko komisija iesaka. Arī atsauksmes indikātori, kuriem jābūt vienādiem visām 27 dalībvalstīm. Nu jā, kopīgais ietvers ir ļoti interesants, un mēs noteikti arī vēl citreiz e, varēsim gūt panākums, taču mums ir jāizvairās no tā, ka ar jauno priešlikumu mēs neiem soli atpakaļ. Langurakis kungs no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies priekšādētājiem. Mēs eh, šodien runājam par eh, kohēzijas politikas jautājumiem un eh, šķiet, ka Eirozonas lēmums, kas tika pieņemts šī gada jūlijā, uh, par eh, parādiem. Acīm redzot, parādu samazināšana nav izraisījis eh, vēlamo rezultātu. Es domāju, ka smagā krīze, kādā ir Eiropas Savienība, šķiet gan izvien nepārvarama. Tas nozīmē, ka konkurence Eiropas Savienībā kļūst arvien lielāka un arī cīņa par to, kam jānes vislielākais sloks. Mēs domājam, ka mums būtu nepieciešams ekonomikas izaugsme, kas nāk par labu darba ņēmējiem, bet kaut ko tādu mēs neredzam. Dalībvalstu valdības Eiropas Savienībā piespiež darba ņēmējus Grieķijā, pie, e, piecieš ļoti lielus ietaupījumus un ierobežo arī viņu tiesības. Viens e, no iemesliem smagajā krīzē Grieķijā ir e, daļai arī kopienas programmas kas eh, radīja situāciju, kā lielais kapitāls guva pēļņu, bet Grieķijas valsts uzņēmās lielus parādus. Kohēzijas politika, par ko mēs šodien diskutējam, noved pie tā, ka pie varas paliek monopoli, un reģionālā politika tiek nostumta malā. Pastāv Eiropas stratēģija 2020 Tas viss ir vērsts uz arvien lielāku pēļņu. Mums eh, kohēzijas fondā ir līdzekļi 4,3 miljārdi eiro būtu jāpapildina, jo bankas eh, pamatoties uz krīzi to ir guvuši kā pēļņu. Mēs domājam, kā reģionu kohēzija ir noteikti nosacījums Eiropas Savienības attīstībā. Tagad mēs konstatējam, ka arvien vairāk tiek eh, atbalstīts tās programmas, kas atbalsta tādu veidu politiku, kas īstenībā mūs ir novedusi pie kapitāla krīzes. Līdzekļi nodokļu maksātājiem tiek atņemti ar aizbildinājumu, kā ir vēlme radīt iekšē tirgu un zaļu ekonomiku Eiropas Savienībā. Mēs domājam, ka simtiem programmu atlikšana Grieķijā iepriekšējos gados eh, parāda, ka tas viss būtu nācis par labu iedzīvotājiem. Es domāju, ka vajadzētu tagad eh, um, veicināt tādus projektus atbilst iedzīvotāju prasībām. Ir jāceļ infrastruktūras. Tas, kas trūkst, ir eh, sociālie pasākumi, kas ir nākt par labu iedzīvotājiem. Thank you. Paldies. Petros Petros Raiva, no Portugāles lūdzu. Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por eh, saudar a iniciativa e dizer... Paldies, priekšsādātāji, par šo iniciatīvu. Salīdzinot ar citām sanāksmēm, kas bija parlamentā, mēs varam redzēt, ka tagad poz... mēs esam pozitīvi pavirzījušies uz priekšu kohēzijas sakarā. Vispirms jau mēs konstatējam, ka mums nepieciešami vienoti noteikumi, lai piekļūtu fondiem. Mums ir nepieciešami šie vienotie instrumenti, un tiem ir jābūt efektīviem. Nu, tālāk par šiem pārējais reģioniem. Teorētiski šis ir interesants jēdziens runājot par phasing in un phasing out. Bet Patiesībā citi reģioni no tā neiegūst. Un nākamais komentārs ir šāds. Mums ir integrēta pārvaldība dažādām programmām, un mēs orientējamies arī uz rezultātiem. Manuprāt, ja jūs paveraties uz darbības pro programmām, tad tā ir tāda monofonda filosofija un mēs neesam ieguvuši labākos rezultātus. Runāt tālāk. Jāsaka, ka mums ir dažādi izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies. Vispirms jau ir jārunā par šo jauno Eiropas uh, savi, vienojošo instrumentu, kam būs nepieciešami līdzekļi. Un Protams, ka šis instruments būs atkarīgs no kohēzijas fonda. Mums ir jāpārliecinās par to, lai šī instrumenta sākotnējie mērķi nebūtu mainīti. Un tālāk mums ir jādomā par kohēzijas politikas saskaņošanu ar Eiropa 2020. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par reģionālām kohēzijas problēmām un konkrēti par um, konkurētspēju. 2020. gada stratēģijā nav mm, teiks, ka ir jāsasniedz konkrēti mērķi reģionālā līmenī. Mums ir dažādi aspekti, kas šeit darbojas un kas nevienmēr palīdzēs turpmākajā kohēzijas politikā. Un tālāk es runāšu par uh, kalendāru, par laika grafiku. Iepriekšējā finanšu programmēšanas periodā no 2007. līdz 2008. gadā šie finansējuma instrumenti nemaz nebija pieejami. Mums ir jāpārliecinās, lai nav tāda pārtraukuma laika grafika ievērošanā. Ir svarīgi, lai visi pieejamie instrumenti darbotos. Paldies, kolēģi, tie, kuri dodas prom, es gribu atgādināt, ka mums vakarā ir pieņemšana. Mikails Tor Toro šeit nav ieradies. Tagad es dodu vārdu Erikam Eriksonam no Zviedrijas parlamenta. Eh, Samanhållspolitiken har gjort nytta. Paldies, priekšsēdētāji! Kohēzijas politika ir bijusi liederīga. Zviedrija patiesībā vēl nevar īsti izteikties par šo dokumentu, jo tas vēl nav pārtulkots. Mēs uzklausījām dažādu dalībvalstu argumentus. Nu, mums ir tādi dažādi izējas punkti. Ir interesanti uzklausīt uh, dažādu runātāju viedokļus. Mēs atbalstām kohēzijas ideju. Piemēram, ja mēs uh, par paveramies uz savstarpējo atbilstību lauksaimniecībā, tad tas ir izrādījies ļoti li liederīgs. Un šeit ir dabīga saikne ar līdzfinansējumu. Un dažos reģionos Eiropas Savienībā tas viss ļoti labi darbojas. Pretēji cerētajam. Tas notiek ņemot vērā dažādus iekšējos pasākumus bet ir reģioni, kuriem ir nepieciešama palīdzība no centrālā līmeņa. Un mums pie šādas politikas vajadzētu arī turpmāk pieturēties. Riska kapitāla trūkums parasti rada problēmas. Itāļu kolēģis jau par to izteicās. Bankas nav gatavas uzņemties atbildību uzņemt uzņemties pienākumus par reģioniem. Un tieši tāpēc mums ir jāpievēršas vairāk konkurētspējas stiprināšanas pasākumiem. Mums jāpalīdz vienam otram, lai mēs varētu attīstīt reģionus. Zviedrija ir valsts, kurai ir liels eksports, un mēs zinām, kāda tur ir konkurence. Šeit sākumā jau tika uzdots arī jautājums, kurš nebija netika atbildēts, un tas ir par laika ierobežojumu. Tika minēts, ka saruna sāksies oktobra beigās. Es par to šaubos, varbūt es kaut ko nepareizi dzirdēju vai sapratu. Uh, bet es, es to gribētu precizēt, jo pirmkārt jau dokumenti ir jāpārtulko, un tad ir nepieciešams laiks, lai tos apspriestu parlamentā. Es gribētu, lai tas tiktu precizēts. Ir ļoti labi, ka Eiropas komisija uzklausa visus runātājus. Tā tam arī ir jāturpinās un jādarbojas. Paldies! Es neredzu Mihailu Trimapuis šeit, un tad līdz ar to atgriežamies pie Portugāles pie Andrēdeles kundzes. Brigāda, senjora prezidente, jau gostava tamai de... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu uzslavēt šo iniciatīvu. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs varam apspriest šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs šajā procesā. Līdz šim tika minētas trīs galvenās tēmas, kurām jāpievēršas šādās tēmās. Un pirmā tēma, un jūs man piekritīsiet, ir par pozitīvu izvērtējumu saistībā ar to, kas ir paveikts struktūra politiku jomā. Šī ir vienīgā solidaritātes efektīvā politika Eiropas Savienībā. Šī programma palīdz cilvēkiem, bet jāsaka, ka daudzi iedzīvotāji uztraucas pār Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Kohēzijas politikai ir jābūt taustāmai un jāparāda, ko tā var izdarīt un ko tā var dot uh, sociāla ekonomikas jomā. Mums ir jāveicina uzticība. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji mums uzticētos. Šī politika, par ko mēs runājam, ir ļoti svarīga. Dalībvalstu parlamentiem arī ir ļoti svarīga loma. Mums ir jāpārvar nacionālais egoisms. Protams, ka ir citas jomas, kurās mēs nevaram panākt tik lielu vienošanos, un tādas ir trīs. Ko tad mēs sagaidām no kohēzijas politikas vai ekonomisko un sociālo kohēziju? Mēs esam pievērsušies dažādām filozofijām. Mēs arī pievēršamies pārveidēji. Tagad mēs uh, ieejam jaunā posmā, jaunā struktūrālā posmā Eiropā. Mēs gribam kopīgi īstenot mērķus uh, Eiropas Savienības līmenī. Viena no tādām stratēģijām ir Eiropa 2020. Bet tomēr mums ir jābūt elastīgiem mērķu sasniegšanā. Patiesībā mēs eiropeizējam re, reģionālos mehānismus. Iepriekš tie bija nacionālie mehānismi. Pašreiz mēs pievēršamies uh, Eiropa 2020 mērķiem. Es piekrītu šai jaunai pieejai, bet mums ir jābūt uzmanīgiem un piesardzīgiem. Mums ir jāpārliecinās par to, ka mums ir sabalansēta pieeja, izmantojot jaunās prioritātes un jaunos izaicinājumus, ar ko saskars Eiropa un dalība valstis. Un tālāk runājot par 2014. gadu, kad mēs sāksim īstenot šo jauno ietvaru, mēs saskarsimies ar problēmām un iespējams, ka tajā laikā būs jau jaunas prioritātes un ļoti steidzamas uh, īstenojamas lietas. Un līdz ar to jāpievēršas struktūra politiku īstenošanai. mums ir jāapspriež svarīgi jautājumi gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valsts līmenī. Tika runāts arī par nosacītību. Es piekrītu, ka ir ba, nepieciešama stingrība fondu izlietošanas sakarā. Piekrītu, ka arī pāraudzībai un kontrolēji par fondu izlietojumu arī ir jābūt, bet man ir šaubas pār ef, eh, šo efektivitātes rezervi Es īsti nesaprotu, kādi ir šie vienošanās noteikumi. Un reģioni, kuriem jau tā ir problēmas, var nonākt vēl lielākās problēmās. Tika runāts par partnerību starp dalību valstīm un komisiju, un tas būs atkarīgs gan no iekšējiem, gan ārējiem faktoriem. Manuprāt, mums ir jāgādā, lai dalībvalsts pilnīgi apzinātos to, ko dara un kas tiek darīts. Tika runāts arī par jaunu kategori, reģionu kategoriju. Un nabadzīgie reģioni cietīs. Mums ir nepieciešama politika, kas vienlīdzīgi tiek uh, īstenota visos reģionos. Šo priekšlikumu vajadzētu pārskatīt ņemot vērā holistiskus apsvērumus. Mums, protams, vajadzēs arī pārvarēt ekonomisko krīzi, un no tā būs daudz kas eh, atkarīgs. Mēs negribam, lai mūs soda par to, ko mēs darām nabadzīgos reģionos. Šankalī no Eiropas parlamenta lūdzu. Eh, eh, this... Paldies. Man šķiet, ka šī diskusija ir ļoti interesanta. Tika norādīts, ka kohēzijas politika ir bijusi veiksmīga un daudz reģioni ir ieguvuši, bet tajā pašā laikā mums ir jāpievēršas pašreizējai ekonomiskai krīzei, un tieši tāpēc mums ir jāraugās, kādas izmaiņas mēs varam veikt. Ja mēs paveramies uh, uz uh, nacionālo uh, parlamentu pārstāvību, tad mēs redzam, ka šeit ir 13 pārstāvji. Un otrkārt, šeit tika runāts par starp kategoriju. Daudzi bija pret to. Un šo jautājumu apspriež arī komiteju līmenī un parlamentu līmenī un grupu līmenī. Tie, kuri to atbalsta, jāsaka, tie ir egoistiski cilvēki, un varbūt viņiem ir dažādi iemesli, lai veicinātu šādu pieju. un varbūt, ka ir kaut kādi konverģences iemesli. Ja īsā laika posmā e, reģioni var saņemt papildu palīdzību, tad tas ir labi. Un šā, šo jautājumu ir jāapsver. Un visbeidzot, tika minēts elastīgums reģionu saistībā. Es daudz ko nezinu par reģioniem. Bet runājot par eh, reģionu iedalīšanu kategorijās, eh, es tam īsti nevarētu piekrist. Varbūt, ka mums ir jābūt elastīgākiem un jāpievēršas atsevišķiem reģioniem un jānovelk atsevišķas robežas un ņemot vērā, jāņem vērā ekonomiskā situācija. Paldies! Paldies! Un pēdējais eh, runātājs ir Kirjakas kungs no Kipras, Hadžijanis kungs. Paldies! Es gribu pateikties organizatoriem par šo sanāksmi. Un es ar prieku piedalos šajā diskusijās runājot par pašreizējo finanšu krīzi un ietekmi uz ekonomiku, jāsaka, ka pašreizējais progress, kas ir sasniegts kohēzijas politikas ietvaros, ir apdraudēts. Krīze ir parādījusi, ka reģionālās atšķirības ir pastiprinājušās. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības harmonizēta attīstība. Un pašreizējā situācija parāda, cik svarīgi ir kohēzijas e, politika. Tā ir svarīga, lai novērstu krīzes sekas, bet tā ir arī e, instruments, kas palīdz virzīties uz priekšu. Dažās dalību valstīs ir e, nopietnas problēmas, kuras var risināt, izmantojot kohēzijas politiku. Arī Kipra ir pieteikusies solidaritātes uh, fondam pēc uh, eksplozijas jūras bāzē. Šīs krīzes rezultātā ir palielinājies bezdarbs. Vairākās dalību valstīs ir lieli, lielas finansiālas problēmas valsts, valstīs ir problēmas, lai iegūtu līdzfinējumu kohēzijas uh, projektu īstenošanai. Tieši tāpēc ir svarīgi iesaistīt privātās sektora kapitālu. Kohēzijas politika veido Eiropas stratēģijas 2020 daļu, lai veicinātu ilgspējīgu izaugsmi. Kohēzijas politika ir jāsaista ar Eiropa 2020 stratēģijas prioritātēm. Šis tematiskais iedalījums uh, ir ļoti labs, jo tas veicina Eiropas Savienības politikas koordināciju. Lielāka uzmanība ir jāpievērš reģionu konkrētām vajadzībām un arī attiecīgām iestādēm, lai tās varētu izstrādāt konkrētas stratēģijas jāņem vērā arī subsidiaritātes princips. It īpaši jāuzsver arī kohēzijas politikas teritoriālais raksturs. Un tas ir jā, tas, šī politika jāpiemēro visās jomās, nenosakot īpašas prioritātes. Dalībvalstu parlamentiem arī ir liela loma. Likumdošanas procesā jāpārbauda subsidiaritāte un jāpārliecinās, lai kohēzijas politika tiktu attiecīgi īstenota un arī resursi tiktu attiecīgi iz, izlietoti un politikas ietekme ir jāizvērtē. Uh, like give... Paldies, un tagad es uh, gribētu dot vārdu Berkovits kungam no komisijas. Liels paldies par tik daudzajiem komentāriem un uzdotajiem jautājumiem. Diemžēl es nevarēšu uz tiem visiem atbildēt. Un es zinu, ka jums arī jādodas uz pieņemšanu. Izteikšos īsi. Pirmais jautājums, kam es gribu pievērsties, ir jautājums par reģionu iesaisti. Es gribu izteikties ļoti skaidri. Kohēzijas politika ir veidota uz daudz līmeņu pārvaldību. Tā ņem vērā arī to, kā dalība valstis ir organizētas. Mēs arī domājam par lielāku koordināciju, bet, protams, tas nav mehānisms, kas aizvietos jau esošos. Runājot par regulējumu, mēs uh, ierosinājām arī rīcības uh, kodeksu partnerībai, ko pieņems komisija un kas attieksies uz dalību valstīm un partneriem partnerību izveidē. Mēs domājam, ka mēs šo partnerības principu vēl turpināsim pastiprināt mūsu programmās. Uh, Vairāki no jums uzdeva jautājumus par kontrolas sistēmām un administratīvo slogu. Šī, protams, ir joma, kurā ir nepieciešams līdzsvars. No vienas puses mums ir izmaksas nacionālām un reģionālām administrācijām, lai pārvaldītu budžetu. No otras puses komisijai ir atbildība, lai attiecīgi izlietotu esošo naudu. Šis ir jautājums, kam ir jāpievēršas. Mēs savos priekšlikumos esam ieviesuši vairākus mehānismus, kas varētu būt izpali, nu, tādi, kas varētu palīdzēt. Mēs ierosinām vairākus vienkāršošanas aspektus. Mēs domājam, ka arī šādā veidā kļūdas var samazināt. Mēs ieteicām proporcionālāku sistēmu gan tai saucamajā akreditācijas posmā, kad komisija iesaistīsies tikai tad, kad būs iesaistīts konkrēts risks un otrkārt arī kontrols sistēmā kā tādā, kur auditus var pielāgot riskiem. Dažos gadījumos uh, audita sloks tiks samazināts dalību valstīs. Runājot par jautājumu, kas saistīts ar uh, pašvaldību iesaisti. Šis aspekts ir ļoti svarīgs, kāds no jums minēja pieeju, kuru mēs ierosinājām, bet regulā jūs arī redzēsiet to, ka mēs uh, ierosinām izveidot tādu sistēmu, kad vietējās kopienas var iesaistīt darbā. Mums ir nepieciešams noteikti arī prioritātes. Tālāk uh, šie pārejas reģioni. Kāpēc mēs ierosinām jauna veida pārejas reģionus? Atbildi ir ļoti vienkārša. Tas, ko mēs piedāvājam, ir ļoti godīgs variants pašreiz ir reģioni, kuri ir līdz 75% saņem tādu pašu naudu, bet ja ir 150% no Eiropas Savienības IKP, tie saņem tādu pašu naudu, kuri dod 76% ieguldījumu IKP. Tātad, ja ir šie 75 līdz 90%, tad ir arī attiecīgi jārīkojas. Ir tas saucamais drošības tīkls, kas ir pareģēts tiem reģioniem, kas iziet no konverģences, kuriem pirms tam bija zemāk par 75%. Un mēs paredzam ne tikai šo drošības tīklu finansējumu ziņā, bet arī nosakām līdzfinansējuma lielumu. Un līdz ar to es varu arī pateikt dažus vārdus par uh, līdzfinansējuma daļu. Savā tiesību aktā mēs iesakām plašu uh, secīgumu. Un tagad jautājums par finanšu instrumentiem. Šis jautājums tika uzdot saistībā ar MVU un ko mēs varam darīt saistībā ar garantijām. Uh, šajā regulā mēs esam pievērsušies plašākai pieejai finanšu instrumentiem. Tas veicinās piekļuvi un it īpaši ļaus maziem uzņēmumiem izmantot uh, iespējas, uh, ko sniedz fondi. Iespējams, ka tas dubultos vai trīskāršos līdzekļus, kas tiek izmantoti šādās schēmās. Un tagad daudz fondu programmas uh, saistībā ar integrāciju. Es domāju, ka mums ir jāpiedāvā lielāka iespēja integrācijai nākotnē. Līdz ar to jābūt iespējai īstenot uh, daudz fondu programmas, bet tā nebūs konkrēta prasība. Ja reģioni gribēs ieviest uh, monoprogrammas, tad to varēs darīt, bet ja pie, gribēs pievērsties multifondu programmai, tas arī būs iespējams. Tālāk uh, Eiropa 2020 stratēģija. Ņemot vērā pieeju, kas balstīta uz mērķiem, mēs nākotnē gribētu vairāk pievērsties uh, Eiropa 2020 mērķiem. Mēs to ļoti skaidri pateicām savā tiesību aktī, tas no, aktos. Tas nozīmē um, nodarbinātība un izaugsme. Bet kā to izdarīt, ir atkarīgs no dalību valstīm un reģioniem. Uh, tām ir jā, jārada risinājumi, kā veicināt nodarbību, sociālo iekļautību, energoefektivitāti un tam līdzīgi. Šī būs svarīga daļa sarunās, ko mēs gribam veikt ar jums saistībā ar sarunām un arī programmām. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Eiropa nevar sasniegt šos mērķus bez vietējiem un reģionāliem risinājumiem. Un šo jautājumu mēs gribētu arī turpmāk apspriest ar jums. Un tagad vēl daži jautājumi par šo performance rezervu, par sniegumu rezervi. Uh, Mēs tam jautājumam pievērsāmies uh, pēdējās nedēļās, un tagad mums ir mehānisms, kas ir rezerve nacionālā līmenī. Nauda tiek atlikta no programmām, kas sasniedz savus mērķus uh, nacionālā līmenī, un pēc tam dalību valstis var novirzīt šos resursus tām programmām, kurām veicas daudz labāk. Un tas ir tāds uh, veicināšanas mehānisms, lai uzlabotu sniegumu. Tālāk runājot par koncentrācijas jautājumu. Ir skaidrs, ka koncentrācija ir nepieciešama, bet tā ir jāatspoguļo reģionu attīstības līmenis. Tieši tāpēc mēs iesakām zemākus koncentrācijas līmeņus konverģences reģioniem. Mēs atspoguļojam arī faktu, ka ekskonverģences reģioni kuros bija mazāk nekā 70% iepriekšējos periodos, ir arī citas vajadzības, un ka šī konverģence ir jāpielāgo. Un tālāk par šo robežu atcelšanu. Eirostat nosaka zināmas robežas uh, dalību valstīs. Šo jautājumu risina dalību valstis ar statistikas biroju, ar, ar Eirostatu Eirostat, protams, pie Eirostat var vērsties dalību valstis individuāli. Un tālāk uh, starpsektoru pieeja. Šajā jaunajā regulā mēs uh, iesakām daudz ciešākas attiecības starp uh, dažādiem fondiem. Tas ir mehānisms, kas ļaus vietējām grupām uh, savest kopā visus piecus fondus. Protams, ka ir noteikumi, kas attiec ne tikai uz kohēzijas politiku, bet arī uz lauku attīstību un zivsaimniecības attīstību. Pastāv zināms potenciāls, bet tas viss ir jāpaveic uz vietas. Un visbeidzot, es gribu jums vēlreiz pateikties un teikt, ka šī komisijai ir jauna pieredze. Mēs pirmo reizi Eh, Lisabonas līguma ietvaros eh, izvirzām šo kohensijas politiku. Priekšlikumi ir aizsūtīti arī dalībvalstu parlamentiem apspriešanai. Mēs labprāt turpināsim ar jums diskusijas. Paldies, Pīters Šnaiderkungs, kurš pārstāv reģionu komiteju, arī gribētu izteikties lūdzu. Paldies, priekšsēdētā gan nerunāšu reģionu komitejas vārdā, bet gan bundesrāta vārdā. Nu, laikam bija problēmas ar manu pieteikumu, bet paldies, ka var vēl izteikties. Tas man dod arī iespēju runāt par diviem diskusijas jautājumiem. Sākumā vēlos teikt, ka Vācijas bundesrāts, tātad valdība nākamajās nedēļās eh, pieņems lielu plašu rezolūciju par vidustermiņā finansējumu, un ja tas būs Tas noteikti būs iespējams to pārtulkot un jums to nodot tālāk. Vācijas federālās valdības ir vienotas ar valdību par to, kā šīs priekšlikums attiecīgo koncentrācijas uzdevumu veids. Runa ir arī par koncentrēšanos par šo saskaņošanu. Mēs zinām, ka apmēram 72% apmēram divas trešdaļas no līdzekļiem paredzēti nabadzīgākajiem reģioniem, un pilnībā tie ir 27 reģioni, kas nākamajā plānošanas posmā atstās šo programmu. Un tādēļ mēs saprotam, ka komisija koncentrēsies tieši uz uh, trūcīgākiem reģioniem, kā mēs to arī vēlamies. Taču kohēzijas politikā nākotnē jābūt par piedāvājumu visiem reģioniem. Tas ir saistīts īpaši ar Eiropa 2020 stratēģiju. Kohēzijas politika ļoti daudz ko var darīt, lai īstenot šo stratēģiju, taču tas uh, neaprobežojas tikai ar nabadzīgākiem reģioniem. Šie pakalpojumi var tikt īstenoti visos reģionos, tādai visi reģioni ir jāiestaista struktūra fondos dažādos līmeņos, dažādos veidos. Un runāt par starp reģioniem. Šeit ir jāatšķir. Mums ir pašreizējo konverģences reģionu pārējais posma, kas balstoties uz pozitīvu attīstību pārsniedz 75%. Tie ir 16 konverģences reģioni, 11 phasing in reģioni phasing out reģionu attiecībā no pašreizē konverģences atbalsta. Un mēs uzskatām, mūsu pavalstis, valdība un parlaments uzskata, ka šie reģioni uz ierobežot laiku viņiem vajadzētu saņemt pārējais posmā atbalstu. Vēl viena lieta, kas tika kritizēta, ir tas, ka visi reģioni starp 75 un 90 procentiem tiek atbalstīti. Uz to Vācijas pavalsts arī lūkojas kritiski, jo mūsuprāt ilgtermiņā uh, Mēs uh, īstenojam jaunu atbalsta mēķi, kur nevar īsti atpazīt, kāda ir atšķirība no pašreizējās konkurences uh, mērķa. Mēs šeit neizprotam loģiku. Tādēļ mūs, mēs atbalstam pareiz posmu atbalstu pašreizējiem konverģences reģioniem ar divām trešdaļām no pašreizējā finanšu piešķīruma un rūpīgi pārbaudu uh, jaunajam starp posmam. Paldies! Tātie to... kolēģi, līdz ar to mūsu sanāksme ir um, pienākusi noslēgumam, bet es gribu tomēr vispirms pateikt, ka pēc gada mēs tiksimies atkal šādā pašā veidā. Savā komitejā mēs nolēmām, ka mēs nākamā gada oktobrī organizēsim vēl vienu sanāksmi. Uh, un cerams, ka mēs būsim beiguši sarunas par uh, regulējošo ietvaru un arī būs beigušās sarunas arī par daudzgadu finanšu ietvaru. Protams, ka mūsu pienākums ir sniegt šo ietvaru, kas ir svarīgs izaugsmē. Mēs gribēsim redzēt arī jaunas investīciju uh, programmas, ko finansē kohēzijas politikas instrumenti sākot no 2014. gada. Tieši tāpēc arī laiks mums ir ārkārtīgi svarīgs. Es arī gribētu teikt, ka ne tikai komisija, bet arī Eiropas parlaments un mūsu sekretariāts un arī kolēģi, kas šeit visu pieraksta. Es gribu teikt, ka mēs esam ieklausījušies jūsu komentāros. Man jau ir šeit sagatavot nodrukāts eh, variants, kurā ir ietverti jūsu komentāri. Mēs ļoti uzmanīgi jūsos klausījāmies, bet ja jūs esat gatavi iesūtīt mums rakstiski savus komentārus, mēs būtu ļoti pateicīgi, jo mēs sadarbību tikai sākam. Es jau teicu, ka jums ir gan dzeltenā, gan um, oranžā kartīte, lai pārliecinātos par subsidiaritāti, bet mēs gribētu veikt viedokļu apmaiņu visa perioda laikā. Ir svarīgi zināt, ko jūs varat paveikt dalību valstu parlamentos. Jums ir arī komitejas, kas iesaistīties budžeta diskusijās un citu politiku apspriešanā. Paldies par jūsu aktīvo lomu dalībvalstu parlamentos un arī paldies par jūsu sadarbību arī ar dalībvalstu valdībām, jo valdības bieži vien ieklausās nacionālajos parlamentos, tieši tāpēc jūsu ietekme uh, uh, savās valstīs ir ārkārtīgi svarīga mums visiem. Es arī gribētu teikt, ka mēs uh, pēdējo divu gadu laikā esam gatavojušies šīm sarunām, mēs esam sazinājušies ar padomi, ar komisiju, lai sagatavotu rezolūcijas, mēs esam balsojuši plenāru sēdē, mēs esam uh, stāstījuši kolēģiem par Eiropas kohēzijas politiku. Mēs esam izmantojuši arī darba grupu par uh, turpmāko kohēzijas politiku. Mēs arī ieklausījāmies politikas uh, komisijas teiktajā. Mēs uh, esam arī izvirzījuši referentus un tie pārstāv lielākās politiskās grupas. Mums ir uh, no EVP Lamberts, Van Livsen, Olberts un Cēlers no Nīderlandes, Polijas un Vācijas, no sociālistu grupas mums ir Viktor Boštenāru no Rumānijas un Marija Iligioro Peres no Spānijas un Konstance Krell no Vācijas un no liberāļu grupas mums ir Rika Maner no Somijas bet katram referentam, protams, ir arī ēnu referenti no pārējām politiskajām grupām. Tie no jums, kuri grib strādāt savā politiskajā ģimenē, jūs regiju komitejā šeit varat uh, satikt kolēģus no savām politiskajām grupām. To visu jūs varat izmantot. Jūs varat atrast informāciju arī mūsu mājas lapā. Nākamo sanāksmi mēs organizēsim pēc mēneša un apmainīsimies viedokļiem pār turpmāko likumdošanas ietvaru. Protams, ka daudz kas vēl ir paveicams. Un mēs ceram, ka mēs varam paļauties uz jums visiem, lai nodrošinātu izaugsmi Eiropā. Mums ir jāiet tikai Eiropas ceļš, mums ir jāizmanto visi iespējamie resursi un eksperti. Protams, ka mēs uh, turpināsim ar pieņemšanu, līdz ar to es gribu beigt šo sanāksmi. Mm, nu, nākamā prezidentūra būs Dānija un pēc tam būs Kipra. Jūs varat uh, arī aprunāties ar pārstāvjiem no šo valstu parlamentiem. Lielas paldies, ka jūs ieradāties. Un es ceru, ka mēs turpināsim šo labi iesākto sadarbību arī turpmāk. Paldies visiem. Sanāksme ir slēgta.